proszę państwa piętnaście minut minęło akademickie. Sveiki! Mēs nu pat jau 15 minūtes esam aizkavējušies, tas tāds akadēmiskais ceturksnis, lai visi varētu ierasties. Tālāk vairs nekavēsimies, ķersimies pie lietas, jo nu pie mums ir ieradušies, ieradušies visai cienījami viesi, eksperti, pētnieki, zinātnieki, Nu, jūs jau esat par to informēti. Šīs dienas uzklausīšanas tēma ir Eiropas augu proteīna krājumu uzlabošana. Mūsu vidū priecājos sveikt mūsu viesus. Cik jauki jūs te visus redzēt. Nu, pāris ievadvārdi. Kā jūs zinat, Eiropas lauksaimniecība trūkst proteīna krājumu augu jomā, un tāpēc pastāv vajadzība veikt, zinām, izvērtēšanas darbu un šos eh, augu proteīnu krājumus uzlabot. būtu ārkārtīgi labi, ja mēs varētu palielināt šādu augstvērtīgu proteīna augu īpatsvaru kopējā lauksaimniecības eh, kultūra kontekstā. Tas ir jautājums, par ko jau esam runājuši vairāk kārt. Mm, bet, nu, tādā vai citādā veidā šķiet vienmēr ir bijis vienkāršāk, vienkārši audzēt soju kas ir salīdzinoši lēts, augsts, lēta kultūra. Nevis piešķirt būtiskus um, līdzekļu apjomus izstrādē un pētniecībai, lai uzlabotu proteīniem bagātu augu kultūru audzēšanu. Nu, tas nozīmē, ka šī problēma joprojām ir aktuāla un pie tās šodien atkal atgriežamies. Un tāpat arī izjūtam zināmu spiedienu no, nevaltisk, no nevalstiskajām organizācijām. Šī uzklausīšana norisināsies vairākās daļās, un ar runātājiem iepazīstināšu tajā brīdī, kad būs pienākusi viņu kārta uzstāties. Pirmais runātājs - profesors Bernārds Šēfers un viņš runās par savu tēmu. Pākšaugi un iespējas uzlabot proteīna apjomus. Viņš ir plaši zināms eksperts šai jomā. Viņš pēta tādas jomas kā lauku pākšaugu zirņus, cita veida pākšaugus. Uh, un arī veicina šādu augu audzēšanu ar savu darbu. Pēc tam, kad profesors būs pabeidzis savu uzstāšanos, došu vārdu nākamajam runātājam, kas ir Andrzejs Gasovski. Viņš ir politisko zinātņu doktors lauksaimniecības zinātņu habilitētais doktors. Strādājis arī dažādu līmeņu diplomātiskos amatos, ir bijis vēstnieks, to starp vēstnieks Eiropas Savienībā. Pēc tam, kad būs pabeiguši savu uzstāšanos abi runātāji, būs iespējas uzdot viņiem jautājumus. Tāpat iespēja būs arī izteikt komentārus, bet tātad pirmām kārtām došu vārdu profesoram Šēferam. Lūdzu. Jā, Herr Vorsitzender, meine. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti kolēģi, es gribēju pateikties, ka esat mani šodien uzlūguši, jau tika nosaukts mana pētījuma temats. Es gribu pateikt, ka esmu nolēmis pievērsties sešiem punktiem, jo man nav pārāk daudz laika. Sākumā runāšu par uh, ražošanas uh, platību attīstību. Jūs te redzat tādu uh, grafiku, kas attiecas uz pupām, zirņiem, lupīnām un soju. Un pēdējo gadu laikā jāsaka, ka ir samazinājies stādāmo platību skaits un pagājušā gadā tas bija ļoti izteikti un 2015. un 2016. gadā nedaudz ir palielinājies šo kultūru platību skaits. Jāsaka, ka uh, augu izcēlesmes uh, olbaltumvielas uh, un olbaltumvielas kopumā uh, Eiropā joprojām pietrūkst, ir ļoti augsts pieprasījums, un jāsaka, ka šo proteīnu uh, olbaltumvielu trūkst gan 3 par 70%, un uh, šo trūkumu mēģina sekt galvenokārt ar sojas uh, produktiem. Jāsaka, ka ir šāds tāda pietrūksta augu izcelsmes obaltumvielu un ņemot vērā KLP pieņemtos lēmumus, 2014. gadā nu ir nedaudz pieaudzis šādu kultūru skaits un uh, tas ir saistīts arī ar zaļināšanu otrā pīlārā un bioloģiskas lauksaimniecības. Uh, augsakā ir eh, stādījušas eh, šādas graudaugus. Un, bet to viss nevar tikai pēc eh, platībām vērtēt. Un jāsaka, ka runājot par kopīgām apstrādātām platībām, mums tomēr vajadzētu arī vairāk stādīt šādus graudaugus. Kā varētu motivēt lauksaimnieks to darīt? Uh, Piemēram, eh, domājot eh, par labāku eh, zaļināšanas faktoru izmantošanu, tagad tikai 0,7 hektāri pret vienu hektāru ir tātad. Uh, šīs ekoloģiskās, īpaši ekoloģiski nozīmīgās platības, mēs piedāvātu proporciju viens pret viens. Un jāsaka, ko mēs redzam tirgū, kā cilvēki izvēlas, ko cilvēki izvēlas pērkot pārtiku. Šeit tā tad ir dažādi produkti, kas ir labi veselībai, jo, piemēram, uh, olbaltumvielu uh, graudaugi rada ātri sāta sajūtu, uh, samazina asins spiedienu un Jāsaka, ka arī augu uh, olbaltums var samazināt arī holesterīna līmeni un ir arī pietiekami daudz uh, pētījumu, ka tajā ir ārkārtīgi daudz svarīgu uzturvielu. Un mēs varam secināt, ka šīs tendences ir noteikti ar tādu augšupejošu līkni, līdz ar to vajadzētu vairāk domāt par šādu kultūru audzēšanu. Un domāju, jums arī nav uh, paskrējis gara. Augu izcelsmes obaltums ir uh, ļoti nozīmīgs faktors, lai samazinātu seggāzu izmešus uh, un it sevišķi, ja to salīdzina ar uh, dzīvnieku izcelsmes. Piemēram, salīdziniet, kāds uh, ūdens patēriņš ir, lai izaudzētu sojas pupiņas vai, piemēram, lai izaudzētu kādu lopu. Uh, Un līdz ar to mēs varam uh, eh, nosis divas uh, mušas, jeb eh, nožāda divus zaķus ar vienu šāvienu, un uh, mums ir jādomā par uh, šiem labvēlīgiem efektiem gan uz vīdi, gan arī, nu, teiksim, kā uzturzinātnes, nu, uzturzinātnes aspekta raugoties. Es šeit esmu arī. Uh, veicis pētījumu, piemēram, ņemot vērā pupiņu un auzu audzēšanu, kādas ir CO2 izmešu vērtības, un mēs esam arī pat varējuši ietaupīt mēslojumu, stādot šādus augu olbaltums. Un ja mēs vēlamies samazināt pesticīdu izmantošanu un uh, mēslojumu izmantošanu, tad uh, dārzeņi ir pareizā atbilde. Es jau vairāk par 25 gadiem strādāju šajā jomā, un tas nu, ir ļoti vērtīgi arī augsakai, un ražas tikai pieaug. Un e, mēs redzam, ka arī augsnes struktūra ļoti nopietnā kārtā uzlabojas un e, augi arī mazāk slimo, ir lielāka biodaudzveidība. Un ir arī vairāk slieku augsnē, kas uzlabo uh, kopējo augsnes stāvokli. Un šeit jūs redzat attēlu ar uh, salmiem, kas ir uh, uz augsnes virskārtas, tādā veidā arī var audzēt uh, augu um, olbaltumvielu augus, var samazināt pesticīdu, izmantojamo pesticīdu apjomu, un tas, protams, ir liels ieguvums, un augi līdz ar to nekļūst, piemēram, noturīgi pret pesticīdiem, jo, ja tos pārāk daudz izmanto, nu, tad tiem jau izstrādājas rezistents, runājot par dažādām nezālēm kaut vai. Šeit ir vēl kāds piemērs, pateicoties uh, uh, šo augu uh, stādīšanai mēs varam uzlabot uh, gan vidas rādītājus, bet ir jāpaturprātā arī ierobežojumi. Ja mēs runājam par konvenciālo lauksaimniecību, šeit ir ierobežojumi runājot par herbicīdiem un ierobežojumi varētu nozīmēt to, ka nu, lauksaimnieki nebūs pārāk motivēti šos graudaugus audzēt, ir piemēram Visi šie līdzekļi ir arī reģistrēti un ir pieļauts tos lietot, bet eh, Vācijā mēs negribam vairāk izmantot herbicīdus. Uh, Un, ja mēs runājam par šiem insekticīdiem, jeb kaitēkļu apkarošanas līdzekļiem, ir pirimikārba, ar ko var cīnīties pret uh, dažādām nezālēm, bet nākotnē vairs to nevarēs izmantot, un nav domāts eh, par jaunu šādu kaitēkļu, pretkaitēkļu līdzekļu ražošanu, jo tirgus ir pārāk mazs. Un jāsaka, ka konkurētspēja tirgu arī nav nekāda izcilā, bieži vien ir zemas cenas, un mēs esam pieredzējuši, ka konkrētus tirgus segmentus mēs nevaram apgādāt ar pietiekami lielu produktu piedāvājumu un ir iespējams graudaugus audzēt vairāk, nu, soju uh, uzskata par tādu kā standārtu un uh, Un to var ļoti labi izmantot arī pārtiks ķēdē. Un, ja mēs runājam par uh, tādu parasto tradicionālo lauksaimniecību, harmonizācija, ko pieprasa Eiropas Savienība, bet kas de facto nenotiek, piemēram, reģistrējot uh, pesticīdus, uh, ir nepieciešams arī vienkāršot atļauju izsniegšanu, un ja mēs runājam par zaļināšanu, tad jā, šim faktoram vajadzētu būt ar proporciju viens pret viens, un tā varētu radīt arī jaunas ražošanas ķēdes, jaunas vērtību ķēdes, un eh, soja no ārzemēm varētu tomēr vairāk aizstāt ar graudaugiem, kas ir uzaudzēti tepat uh, Eiropas zemē. Un ar šo apgalvojumu es arī gribu beigt savu uzstāšanos. Paldies un atbildēšu uz jautājumiem pēc tam. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, gribētu tālāk Gasauskī kungu lūgt um, nākt šeit uz um, podiuma. Thank you very much. Uh, Mr. Lielas paldies priekšādātāji, Seķērska kungs. Gribu jums pateikties par to, ka pieminat šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu sojas pupiņu importu, bet tāpat laikā gribu uzsvērt, ka, protams, ir arī citi sektori, kas saistīti ar um, importu, piemēram, energoatkarības kontekstā. Nu, lūk, runājot par pārtiku, situācija šķiet ir mazliet ar citu problemātiku. Tas pārsvarā saistīts ar cilvēku skaita palielināšanos. Turpmākajās desmitgadēs, līdz ar to nāksies eh, palielināt pārtiks ražošanas par 60 līdz pat 110 procentiem. Nu, ļaujiet man pāriet pie manas prezentācijas četriem punktiem. Pirmām kārtām lauksemniecības politiku nozīme. Lai to ilustrētu, vēlētos salīdzināt lauksemniecības politikas pirmām kārtām no Eiropas Savienībā un tad tādu, kas tiek īstenot Brazīlijā. Lai salīdzinātu, varam salīdzinām arī izmantot vairākas metādas, izmantojam dažādus rādītājus Piemēram, bruto ražošanas vērtība. Pamatojoties uz šo diagrammu, jūs redzat, kāda ir situācija gan Eiropas Savienībā, gan Brazīlijā laikā no 1970. gadiem. Kā jūs redzat, pirmās divas desmitgades eh, palielinājusies bruto ražošanas vērtība Eiropas Savienībā Un nu, tad, zināmā mērā, augstā līmenī tā nostabilizēsies. Brazīlijas gadījumā redzam, ka notiek svārstības un tomēr konstants pieaugums. Tā kā tas saistīts tieši ar sojas pupiņām, tad, nu, apskatīsim konkrēti tieši sojas pupiņu um, situāciju, jeb Brazīlijas lauksaimniecību kopumā, kur tās figurē. Brazīlija vairākus gadu desmitus bija slavena ar kafijas un cukura eksportu. 20. gadsimta sākumā tā kļuva viena no lielākajiem lielopu gaļas, um, vistas gaļas un sojas pupiņu eksportētājām, salīdzinoši ar ASV datiem. Bet tā kā pievērsīsimies tieši sojas pupiņam, nu tad pavērsimies uz sojas pupiņu tirgu pasaulē. Kā jūs labi redzat šai grafikā, To izstrādājusi ASV lauksaimniecības ministrija Brazīlija ne tik vien ir lielākā sojas pupiņu eksportētāja šobrīd, bet saskaņā ar ASV datiem tā tas būs arī nākotnē. Nu, lūk, monētas otra puse - imports. Te nu mēs redzam, ka lielākais sojas pupiņu importētājs savukārt ir Ķīna. Eiropas Savienība ir tūlīt otrā šai sarakstā. Nu, tad pāriesim pie manas prezentācijas otras daļas, kāpēc Eiropas Savienībai rodas problēmas ar augu proteīnu krājumiem. Ja raugāmies uz šo jautājumu no tehnoloģiskā skatu punktu, tad šeit nav pārāk liela atšķirība, vai tiek auzēta kvieša vai sojas pupiņas, tiek izmantāta gandrīz tā pati mašinērija, gan tās tās pašas tehnoloģijas. Un, ja apskatām situāciju sīkāk, tas šķiet vēl dīvaināk, ja Eiropas Savienība faktiski ir lielākā kvieša eksportētāja. Tajā pašā laikā tā nu tagad gan nu jau ir otrā sarakstā sojas pupiņu importa jomā. Nu tad rodas jautājums, kāpēc Eiropas lauksaimnieki neseko ASV lauksaimnieku piemēram, kas pamatojoties uz kviešu un rūdzu cenām un to projektu cenu projekciju biržā katru gadu attiecīgi pieņem lēmumu, vai viņi audzēs sojas pupiņas vai kviešus. Nu, atbildi redzama šai attēlā, kā jūs redzat, ASV gadījumā sojas pupiņu ražas un kviešu līmeņi ir salīdzinoši līdzīgi, bet, nu, tas ir pavisam citādi, piemēram, Francijā, kur, piemēram, kviešu izmantojums ir gandrīz divas vai trīs reizes lielāks nekā sojas pupiņu ražas. Situācija ir visai līdzīga, ja raugāmies uz Eiropas Savienību kopumā, 27 dalību valstīm saka runātājs. Tātad šeit redzam ražas dažādiem pākšaugiem salīdzinājumā ar kviešiem un redzam, ka kviešu ražas ir krietni lielākas, gandrīz divreiz lielākas nekā mm, pārējiem pākšaugiem, nekā, nekā pākšaugiem. Nu tad tādā gadījumā, bet mm, tā, šie pākšaugu ražas ir tāds novērtās tāds jautājums. Nu, lūk, atbildi meklējam Eiropas Savienības lauksaimniecības e, prognozēs, jeb aplēsēs. Tur skaidri un gaiši pateikts, ka pagātnē proteīna augu ražošana ir būtiski samazinājusies, attiec, tas noticis pēdējos pārdesmit gados, jo nav bijis ekonomiskās pievilcības šādā, šādām kultūrām un salīdzinoši um, lēts. Um, beznodokļu imports no trešās pasaules valstīm. Šāds proteīnu kultūru ražošana tālāk. Te nu redzam, ka pati mazākā ir šo pākšaugu ražas. Bet kas šeit ir interesants, ja skatāmies uz situāciju 1960. gadā, pirms tika uzsākta kopējā lauksemtības politika, jeb KLP. No šī gada turpmāk visas, visi šie rādītāji samazinās. Tad, tad redzam, ka pēc KLP ieviešanas proteīnu augu ražas samazinās pretēji situācijai Brazīlijā, kur saskaņā ar viņu lauksaimniecības politiku uh, sojas un citas augu, eļas augu ražas pieauga plaši. Kāpēc? Tas tāpēc, ka eh, Eiropā tas nav bijis ekonomiski pievilcīgi. 70. gadā Nobela prēmijas laureāts Teodors Viljams Šulcs teica, ka, lūk, lauksaimnieki var pārvērst kaut vai smilts par zeltu, ja ir atbilstīgi ekonomikas apstākļi. Nu, tad apskatīsim šos ekonomikas apstākļus. Svarīgākais jautājums, kas saistīts ar sojas pupiņa audzēšanu, protams, ir tas, ka tās iespējams importēt bez jebkādiem nodokļiem. Saskaņā ar komisijas datiem 65% Eiropas Savienības eh, beznodokļu importa ir saistīta tieši ar šāda veida precēm. Turklāt ne, nelielu skepsi izjūt arī domājot par kopējo lauksaimniecības politiku nesenākā uh, griezumā, tieši tā kā teica Šaferkungs, te gan pāris pozitīvas iezīmes ir vērojams, bet ne pārāk daudz. Skatoties uz pētniecības un paplašināšanas projektiem un nesenākajiem datiem, te gribu teikt paldies uh, pētniecības un novatorismu ģenerāla direktorātam, te redzam, ka par proteīna augiem runājot, uh, Mazāk kā 20 miljoni eiro tiek veltīti šādiem projektiem, ja arī salīdzinām to ar 4 miljardiem, kas tiek veltīti pētniecībai lauksaimniecībā kopumā. Te nu redzam, ka pākšaugu kultūras na, nebūtu, nav pētniecības dekapunktā uzmanības gaismā tātad. Kāda veida risinājums varētu meklēt, lai atrisinātu šo visai nozīmīgo problēmu? Pirmām kārtām varam to darīt tikai palielinot augu proteīnu ražošanu, piemēram, ar bioloģiskās daudzveidošanas palīdzību, jaunām ekonomikas e, motivācijas schēmām, un tālāk jāskatās arī uz importa dažādošanu. Pāriesim tālāk pie mana pēdējā punkta - bioloģiskā daudzveidošana. Šo no šīs tabulas skaidri redzam, ka pastāv dažādas šķirnes e, proteīna augu e, s, s, pasukās kopumā. Un te nu redzam, ka pastāv arī diezgan liels atšķirības starp minimālo un maksimālo e, proteīna saturu. Nu, tas nozīmē, ka šajā gadījumā lauksemniekiem ir milzīgs potenciāls. Tas pat tas attiec arī uz selekcionāriem. Viņi var uzlabot proteīna ražošanas apjomus. Tālāk šīs jaunās ekonomiskās motivācijas schēmas. Es ieroc, ierosinātu, piemēram, dažādas kompensācijas schēmas, tāpat arī importa nodokļu noteikšanu sojas pupiņām. Ja runājam par pākšaugiem, tad eh, jūs jau ļoti labi šai telpā zināt slāpekļa mm, uztveršana, jeb fiksēšana ir krietni augstāka šā gadījumā. Antējā Makintājā bija referenta ziņojumam, kas par to arī izteicās. Tas ir svarīgi, lai, piemēram, gūtu augstu ražu, bet tāpat laikā šāda veida slāpekļa mēslojuma saraž, ražošana, nu, prasa ļoti daudz enerģijas Nu tad kāpēc nerīkoties citādi, kāpēc piesārņot vidi, ja daļa no šāda veida līdzekļiem, kas tad tiek lūk izmantot, lai iegādātos enerģijas lāpekļa um, māslēm ražošanai, varētu nodot lauksemniekiem, lai tie ražotu pakšaugus. Nu, tālāk eh, importa nodeva noteikšana sojas pupiņām. Nu, šādā veidā vismaz Eiropas lauksaimnieki varētu sākt konkurēt ar lauksaimniekiem ārpus Eiropas Savienības. Uh, to varam darīt tādas jaunās rūpniecības nozars ietvaros. Tālāk, ja skatāmies uz situāciju attiecībā uz importu, tad kāpēc nepaskatīsimies, piemēram, uz Eiropas austrumiem, uz Ukrainu, Krieviju, bet varbūt tieši veidot eh, ciešākas saites ar šo kontinenta pusi, tas nāk par labu ne tik vien mūsu lauksaimniekiem, bet arī tīri no politiskā skatu punktu raugoties šī reģiona daļas lauksaimniekiem. Tātad secinājumi tehnoloģiski nav nekādas īsti atšķirības starp kviešu un sojas pupiņu kultivēšanu. Otrām kārtām lielākie, mm, svarīgākie iemesli nepieņemam augstiem sojas pupiņu importu līnim ir identificēti kā šādi bez, beznodava imports proteīna augiem, salīdzinoši zemes proteīna augu ražas līmenis, nepietiekama pētniecība, nepietiekama importa dažādošana un trūks skaidru politisku lēmumu. Instrumenti, lai atrisināt šīs problēmas, ir pieejami, bet, nu, jāsaka, es esmu visai skeptiski izturos pret šādu iespēju pro, po, problēmu atrisināt, jo nedomāju, ka ir pietiekama politiskā vēlme atrisināt šo importu atkarību no augu proteīna, tāpēc, ka pateik, pastāv dažādi veidi lobēšanas grupas, kas aizstāv, piemēram, sojas pupiņu importu. Un, manuprāt, trūkst arī efektīvu darbības no tādu cilvēku puses, kas strādātu ar šādu nodomu pie kopējās lauksaimniecības politikas. Bet, protams, ka arī lauksaimnieku lobby savukārt nav pietiekami spēcīgi. Paldies! Bardzo dziękuję za Piękne prezentācijas. Liels paldies par eh, šiem interesantajiem eh, vēstījumiem, šīm prezentācijām. Kā es solīju, tagad eh, deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus mūsu viesiem. Un pirmais uzdot jautājumu Terabēlas kungs. Paldies! Šefera un Gasnovska kungiem par interesanto stāstījumu. Reiz uh, man bija iespēja uzklausīt franču profesoru Marku Dufimie, kurš vērsās pret uh, šādiem importa nolīgumiem, kas ir pretrunā ar klimatu politiku, jo mēs importējam 70% no sojas un labbarības proteīniem. Un es domāju, ka mums Eiropas Savienībā tiešām būtu nepieciešama stratēģija, jo var arī uh, ražo, darba, ražīgumu kāpināt, piemēram, Rumānijā, Polijā, un tas varētu mazināt mūsu atkarību no Amerikas kontinenta attiecībā uz augu izcelsmes olbaltumu vielām. Ko jūs uh, domājat par uh, to, kā KLP to ņemt vērā? jo šeit, uh, jo joprojām ir noteikts sasastītais atbalsts, lai veicinātu šo lauksaimniecības kultūru audzēšanu. Mums būtu jāiet tālāk, jāraugas nākotnē, kāda stratēģija mums būtu jāveido Eiropā, lai samazinātu mūsu atkarību šajā jomā un uh, attiecībā uz uh, mūsu uh, kā eh, dalību valstīm, un arī kaimiņu valstīm, piemēram, Ukrainu un Krieviju, ar ko mēs varētu labāk sadarboties lauksaimniecības jomā. Hausling. Hauslingungam vārds. Ja, Dank für die Paldies par šiem interesantajiem ziņojumiem. Ceru, ka jūs esat iepazinušies ar eh, parlamenta 11. gada ziņojumu par Eiropas uh, proteīnu trūkuma ilgstošo problēmu. Nu, nav nekas tas pilnīgi jauns, es toreiz biju referents. Un mums jau arī bija līdzīga uzklausīšana pirms pāris gadiem, kas norisinājās tie, tā, tieši tādā pašā garā, jā, uh, olbaltumvielu trūkst, olbaltumu avotu, bet, nu, neko nevar izdarīt, to trūkst joprojām, un mums ir jāsaprot, uh, ka tas ir radies arī ņemot vērā zaļināšanas pasākums, bet joprojām nav atrasts atbildes, un tika teikt, teikts, ka ir spēcīgi lobby, kas vispār negrib, lai eiropieši paši varētu audzēt šeit savus olbaltuma augus. Nu, kas ar to īsti ir domāts? Un kolēģis runāja par šo noliktavu vienošanos. Mums vajadzētu arī kaut kā politiski varbūt iejaukties un ja mēs salīdzinām Eiropu ar Brazīliju, es ceru, ka tādi salīdzinājumi ir nevietā gan Brazīlijā, gan Argentīnā tiek audzēta soja bez ierobežojumiem. Nu, tā jau nav nekāda ilgspējīgā kultūra tādā veidā. Un mums ir jāsaprot, kā, nu, kādēļ viss jau ir pateikts īstenībā manā 11. gada ziņojumā, kādēļ nekas nav pavirzījies uz priekšu. Uh, kādēļ tas arī nav pakārtots klimata mērķiem. Tā tad mēs ietaupīsim arī minerālu slāpekli, mēs ietaupīsim izmešus, ja audzēsim vairāk augu izcelsmes obaltumu. Tas ir jāsasaista, šie mērķi ir uh, jāsavieno. Un šorīt e, pie mums bija ieradies enerģijas komisārs. Viņš teica, ka ir jādomā par labākiem pasākumiem un ja tiek, piemēram, audzēti šie olbaltumvielu avoti, tie netiek izmantot, un tā vietā mēs tik gāžam iekšā minerāla mēslojumu un citas vielas zemē. Un jūs pat neminējāt lucernu uh, un uh, āboliņu, bet tam ir arī ļoti svarīga Eh, ļoti svarīga nozīme, ar tā palīdzību arī var aizvietot olbaltums un Un nav jau arī problēma, ka nākotnē būs pārāk maz pesticīdu. Es domāju, ka bio uzņēmumi ļoti labi pierāda, var strādāt bez pesticīdiem un citām ķimikālijām. Un bio uh, saimniecībās īstenībā produkcija uh, tās apjoma nesamazinās, bet tieši pretēji pieaug. Tas ir arī manā ziņomā teikts. Un tas ir arī tāds zināšanu deficīts. Eh, tiem, kas nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību, trūkst zināšanu. Viņi nezin, kā, piemēram, audzēt lucernu un, un, un zirnīšus, un ka tur nevajag patiešām šīs daudzās ķimikālijas izmantot. Paldies! Darf ich direkt darauf antworten, Herr Hösing? Äh, zum einen... Äh Vai tad es varētu atbildēt kritizēt. Nu, eh, es izlaidu Lucernu, jo tā neiekļāvās šai tēmā, un par augaisardzību mēs atkal uh, runāsim. Es apmeklēju lauksaimnieks un redzu, kādi, eh, kādas ir problēmas, ir apmēram par trešo daļu. Uh, lielāks augs eh, ražas konvencionālā, para, tradicionālā lauksaimniecība. Nu, viens ir skaidrs, jums ir taisnība, daudz ko ir eh, darījuši uh, šie bio uzņēmumi, bet ir arī uh, problēma, ka viņi audzē uh, arī pārāk daudz šīs pākšaugi un uh, bioloģiskā lauksaimniecība spēja palielināt savu apjomu, vai nu palielinot platības, vai arī tas notiek uz tradicionālās lauksaimniecības rēķina. Es neesmu gluži ar jums vienisprātis, man ir ļoti intensīva sadarbība ar lauksaimniecības uzņēmumiem, ir arī uh, dažāda zinātība pieejama, tā ir jāie. Ja, Um, viešprakse mums uh, šobrīd notiek aprīte, bet uh, tā nav pārēj, pareizā virzienā. Ir pētījumi, bet uh, nav pieprasījuma tirgū pēc šiem pētījumu rezultātiem, un mums ir jāizdomā, kā to, šo apriti veicināt reāli. Uh, Mums ir tagad iespēja, teiksim, ar uh, zaļināšanas politiku šeit ir, ir stimuli un ir nepieciešams uh, pieprasījums, un tas ir ļoti uh, būtiski šajā jomā. Dziękuję pan poseł Des. Bardzo proszę. Des kungs. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī par prezentācijām. Es varu uh, atbalstīt daudz no izskanējošā. Jāsaka, ka Bavārija bija 60. gados viens no pirmajiem reģioniem, kur audzēja rāpšus, un mēs uh, guvām ļoti labu pieredzi. Jāsaka, ka rāpši tur nav iekļauti kopīgajā aprēķinā, un Eh, eh, tātad runājot par augstsaku, un mēs pēc tam, kad eh, mēs audzējām ziemas miežus, to arī neiekļāvām augstsakā, un jāsaka, ka zinātniekiem ir jāsaprot, kā aprēķināt šīs sistēmas, un Martina Hoislinga nevajag vispārināt. Es kopš 88. gada pazīstu kādu Brazīlijas uh, lauksaimnieku, viņam ir 2400 hektāru zemes, 700 hektāru no tiem ir tropu meži, viņam tur ir daudz ārām zemes, un tu vari man kādreiz atlidot līdzi uz Brazīliju, un tu vari paskatīties, kā viņš strādā, un jāsaka, ka zeme ir vēl auglīgāka nekā pirms 20 gadiem, tādēļ nevajadzētu vispārināt, tas ir ļoti bīstami to darīt, un jāsaka, ka ir ļoti Eh, labs pierādījums, ka arī eh, Brazīlijā var ilgspējīgi nodarboties ar lauksaimniecību. Un ja mēs runājam par rapšu audzēšanu, manā reģionā ir projekts, tur ir saimniecība ar simts traktoriem, tur tiek bez jebkādas gēnu tehnoloģijas, bez GMO audzēta olbaltumu vielām bagāta barība, un es domāju, nu tas ir tas cikliskums, ko mēs visi vēlamies panākt. Es vēlos arī atbalstīt to, ko teicāt jūs, ka proti šis faktors 1 pret 0,7 nu, ir jāmaina uz 1 pret 1 bet bez uh, lauksaimniecības komitejas uh, iesaistes šis faktors būtu pielīdzināms tikai trīniekam. Un komisijai tika arī draudēts ar to, ka mēs noraidīsim deleģētos tiesību aktus, ja viņi neņems vērā mūsu intereses. Un Jā, mēs uz 0,7 paaugstinājām šo faktoru un pateicoties tam var arī audzēt šos obaltumvielas saturošos pākšaugus Eiropas Savienībā. Nu, tas notika pateicoties mūsu uh, aktīvajam atbalstam un esmu pateicīgs visiem kolēģiem, kas par to balsoja. Tas bija drosmīgs lēmums. Mums pie tā ir jāstrādā, lai šīs ekoloģiski prioritārās zonas tiktu arī uh, apstādītas ar olbaltumvielu augiem. Paldies! Lazon. Oui, merci, président. Paldies! saka Lozokungs, jā, visi zina, ka soja ir uh, neatņēmama lobarības sastāvdaļa, jo tur ir uh, augsts obaltums sastāvs, uh, eh, aminoskābju uh, sastāvs, bet uh, Eiropa nosauc tikai nelielu daļu no pieprasījuma. Uh, un uh, arī um, um, rapsis nodrošina tikai 24%. Arī Francija importē no Brazīlijas, ASV, Argentīnas lielu daļu soras, sojas patēriņu, un tie ir uh, ģenētiski modificēti organismi, ko mēs importējam, kaut gan patērētāji ir ļoti uh, neusticās uh, ģēmo. Un, uh, Eh, tie ir eh, lobarībā tiek izmantoti blakus produkti no eh, eļas ieguves, un tā, to visu regulē Blair House nolīgumi, kas ir parakstīti 1992. gadā lai mazinātu lauksaimniecības atkarīgu no uh, sojas un ģēmē sojas importa. Mums ir 200 tūkstoši hektāru potenciāls šai jomā, un mēs varētu divkārt palielināt uh, šo apjomu. 2014. gadā bija 40 tūkstoši hektāru 50% patērēto augļu, iz, augu izcelsmes proteīnu Francijā tiek importēti un būtu iespējams panākt pašpietiekamību Francijā, bet ko jūs ierosināt, lai konkrēti un efektīvi stimulētu uh, lauksaimniekus pašiem ražot augu izcelsmes olbaltumvielas un konkrēti audzēt soju? Paldies! Būdas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos mūsu viesiem par prezentācijām. Jā, ir ļoti skaidrs, ka mēs neiztiksim bez šādu augu audzēšanu. Šodien kāds teica, ka vajadzētu tikai uh, varot lopus ar sienu, nu tā jau mēs gan netiksim cauri. Tātad no vienas puses mums ir uh, liels importas apjoms, bet ir arī daudzas valsts Eiropas Savienībā, kas nespēja audzēt uh, soju. Un uh, kolēģi uh, ja mēs veicam analīzi, mums ir tā jāveic pareizi. Kādēļ mēs tik daudz importējam soju no Brazīlijas un kādēļ mēs neaudzējam vairāk paši tur, kur var audzēt šīs kultūras? Ir lielas atšķirības cenā rēķinot uz tonu no eh, Brazīlijas mēs importējam, nu, būtībā aizvērtām acīm ģenētiski modificētu soju un neviens man nevar apliecināt pretējo. Un, ja mēs par to runājam Eiropā, ka mēs varētu kultivēt ģenētiski modificētu soju, tad visi ir pret, bet tāpat laikā mēs šādu soju izmantojam un importējam no citām valstīm. Es gribētu jautāt, vai ir veikta izmaksu analīze, cik maksātu uh, Uh, viena tona Brazīlija audzētu sojas un kāda būtu, kāds būtu izmaksas Eiropā, uh, cik liela ir cenu atšķirība uz uh, vienu uh, hektāru audzējot ģēmo soju ir vienas izmaksas un audzējot uh, Eh, tradicionālo eh, sojas kultūru ir 12 reizes vairāk darba jāiekulda, jāapstrādā šis hektārs. Nu, es esmu piekrītu, ka mums nevajadzētu vairs importēt ģēmo soju, bet ja mēs nespējam ar muitu vai politiskā veidā šādu importu uh, apturēt, tad mums ir jāmaina kaut kas pašiem šeit Eiropā. Un mums, mēs nedrīkstam aizmirst visāpīgāko punktu - e, cena par vienu tonu. Um, thank you very much. Anagan kungs. Paldies. Šeit e, esam dzirdējuši runātājus par dažādiem tematiem, kas runāja par pasaules pabal, pabarošanu, piemēram, Brazīlijas lauksaimniecības ministra teica, ka pabals, pabaros pasauli ASV. Uh, sekretārs arī runāja par pasaules pabarošanu, pieauga uh, pasaules iedzīvotāju skaits, mums jāpabaro visi pasaules iedzīvotāji. Jautājums, kādēļ mums nevajadzētu domāt vismaz par to, kā pašiem sevi pabarot, tas būtu saprātīgāk. Nu, teiksim, ja Brazīlijas ministre un ASV uh, valsts sekretārs varbūt uh, domātu par to, kā sakārtot uh, savu valsti, nevis par pasaules pabarošanu. Un tad uh, būtībā visiem ir milzīga pārprodukcija. Es nedomāju, ka kāds nopietni domā par to, kā pasauli pabaldīt pabarots, atvainojos. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība tik ļoti jūt līdz šiem cilvēkiem. Patiesībā viss ir uh, saistīts ar uh, ražošanas apjomu palielināšanu, uh, alkatību un būtībā lauksaimnieki no tā visa cieš. Nu, tagad šī pasaules pabarošanas ideja tiek ievīta pilnīgi jebkurā tematā. Nu, tas ir pilnīgi nesaprātīgi. Andrija kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties mūsu diviem viestiem, kuri mūs iepazīstināja ar savu pētījumu rezultātiem. Un gribu teikt, ka uh, es tāpat kā Tarabēlas kungs uzskatu, ka nu, mums vajadzētu Eiropas Savienībā tādu strateģisko plānu, kā uh, ražot uh, augu izcelsmes olbaltumvielas. Uh, nu, tas sasauc ar citām politikas jomām un KLP. Uh, nu, tiešām šeit ir iesaistīta, jo mēs pēdējā reformā uh, risinājām uh, sasaistīto atsaistīto maksājumu uh, problēmu un tik noteikti šie divi procenti, lai varētu mm, paši nodrošināt vajadzības pēc uh, proteīniem. Es domāju, ka šī politika būtu jāpārskata, ņemot vērā uh, pašreizējo situāciju. Šī politika ir novecojusi, tā ir jāpieskaņo mūsdienu prasībām. Uh, un jāņem vērā tās pārmaiņas, par ko mēs diskutējām šorīt, nevar neredzēt, ko mēs importējam no Brazīlijas, ASV, kas notiek šajās valstīs, kā attīstās uh, sojas kultūru platība, kā tas ietekmē vidi un uh, uh, tropu mēžus. Mums ir arī jāpārveido kaimiņa attiecību politika, nu, piemēram, domājot par Ukrainu. Tā ir valsts, ar ko mēs varētu daudz izdevīgāk sadarboties, ņemot vērā tos izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies Eiropā politiski atbildīgi ir jāatbalsta pētniecība, un tas ir viens no tiem tematiem, par kuriem uh, tiešām vajadzētu veikt pētījumus. Mums ir nepieciešami instrumenti, lai atgūtu zināmu autonomiju Eiropa uh, attiecībā uz olbaltumu ražošanu. Tepat nav runa par pasaules pabarošanu šobrīd. Dekastro kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mans, eh, manu jautājumu jau daļai uzdeva Budas kungs. Eh, lielo Eiropu lielā mērogā importē sojas pupas no Ziemeļ un Dienvidu Amerikas valstīm simtiem tūkstošu tonu tiek importēts. Tas tiešām ir milzīgs apjoms ja mēs pagājušajā sasaukumā reformējām KLP un domājām, kā stimulēt sojas ražošanu Eiropā. Bet uh, jūsu prezentācijas uh, liecina par to, ka pieaugums ir bijis ļoti neliels, un es uh, pievienojos Budas kunga teiktajam un jautājumam par to, vai ir iespējams palielināt uh, sojas audzēšanu Eiropā, ja 19 no 28 dalību valstīm ir aizliegušas audzēt ģenētiski modificētus organismus savā teritorijā, vai ir iespējams reāli paaugstināt augu izcelsmes olbaltumu audzēšanu, neizmantojot ģenētiski modificētas kultūras. Paldies, tagad vārds Magines skundzē. Priekšsēdētā, paldies. Te vienkārši gribu atsauties uz paneļu runātāju um, teikto par nepieņem, nepieņemam augstiem importu līmeņiem sojas pupiņam. Kāds līmenis tad būtu pieņemams? Mēs importējam 70% sojas pupiņu. Kas tad būtu tas realistiskais, atbilstīgais daudzums? Um, šai ziņā, un ar to saistīts ir jautājums, ko uzdeva arī De Castro kungs, respektīvi par to, kādas tad iespējas ir audzēt sojas pupiņas bez ģenētiski modificētiem organismiem. Mm, ko varētu izmantot lauksemnieki. Un vēl ierosinājums attiecībā uz šiem importa tarifiem un nodavām. Kādas sekas tam būtu uz pārtiks ražošanu un izdevumiem, ja mēs izvēlētos šādu pieeju? Ja mēs patiešām tā, nu, tā kā ar akmenī iecirstu, ka lūk, tagad būs importa nodevs. Kā tas ietekmētu patēriņu mums šeit Eiropas Savienībā? Non, lorsque j'ai été président. Nano kungs, paldies priekšsēdētāji, kad es biju reģiona uh, priekšsēdētājs, es centos visādā veidā pārliecināt lauksaimniekus audzēt uh, olbaltumu kultūras, un man bija ļoti grūti kaut ko panākt, un katreiz konstatējam, ka augsne bija nepiemērota, trūka ūdens, treškārt viņiem pietrūka arī atbilstošas izglītības, un tādēļ es domāju, kādus instrumentus mēs varētu izmantot. Uh, arī uh, lopkopji, lai uh, vairāk audzētu olbaltumu kultūras, jo tieši tā uh, mēs varētu atrisināt vismaz daļēju šo problēmu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Rādz Kohoisliņkungs arī vēlas izteikties. Lūdzu, pavisam īsi jums. Ļoti lakoniski. Toreiz diskutējot mēs sastapāmies ar problēmu, ka Eiropas uh, lauksaimniekiem ka viņiem trūkst uh, rapša kultūras, bet mēs runājam pārāk maz par graudaugiem. Mums ir jāveicina graudaugu audzēšana un pārākšauga audzēšana un uh, Eh, jāsaka, ka eh, rapsis arī, eh, protams, ir ļoti labs olbaltuma avots, un mums ir, runājot par audzēšanu, jā, nu, ja te tiek pieprasīta soja, īstenībā mums ir daudz vērtīgāki, produktīvāki augi. Manā reģionā tiek audzēts lupīns, un tas ir daudz, daudz. Nu, produktīvāk, auglīgāk, kādēļ mums kaut ko vajag aizstāt ar uh, citu valstu augiem. Uh, Un visbeidzot, esmu informēts, ka katram no mums ir pazīstams vismaz viens zemnieks, bet mēs nevaram noliegt, ka sojas audzēšana Argentīnā un arī Brazīlijā nav ilgtspējīga. Es esmu arī bijis Brazīlijā, daudz biežāk vēl Argentīnā. Nu, jāsaka, dažos reģionos sojas sastāv 80% no augstsakas. Nu, mums pietrūkst, un viņiem ir desmit eh, reizes vairāk nekā vajadzētu. Nu, tas arī nav labi. Jā, nu. Jāsaka, ka to viņiem paskaidrot un, un kaut ko ietekmēt ir ļoti grūti. Paldies! Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosił. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad gribētu dot vārdu mūsu viesiem, lai viņi atbild uz jautājumiem. Iešu poprošu predstavīšanā komisiju. Ak, nē, aizmirsu komisijas pārstāvis. Komisijas pārstāvjiem vispirms vārds lūdzu. Priekšsādātāji, paldies, paldies, ka devāt mums vārdu. Paldies arī par prezentāciju un visai interesantajām debatēm. Nu, pāris komentāru, negribu aizņemt par daudz no jūsu laika. Domāju, gan prezentācijas, gan debatas, um, nu, runāja par šiem ekonomikas faktoriem, kas mm, pan, ir par iemeslu tam, ka mūsu lauksiemnieki neizvēlas audzēt sojas pupiņas. Turklāt grib runāt arī par tirdzniecības režīmu. Ir taisnība, ka šāda veida mm, pārkšaugu uh, importam ir gandrīz nulle importa nodeva, bet tas pats attiecas arī uz, uz graudaugu kultūrām. Tā kā, nu, tas nav tik viennozīmīgi. Par KLP. Domāju, ir visai garš saraksts ar instrumentiem, ko šobrīd iespējams izdo, izmantot lai ietekmētu nu, dažādus faktors, ne tikai šo ekonomikas faktoru. Lūk, piemēram, iespēja lauksemniekiem meklēt ieņēmumus, audzējot tādas kultūras, kas dod pozitīvu ietekmi uz vidi. Ekoloģizācijā savukārt arī tas ir viens no pirmā mērķa aptvērumiem. Augseka, kultūra nomaiņa, tas ir viens no nosacījumiem, uh, un piedāvā tālāku motivāciju audzēt tieši eh, proteīna augus. Piesaistīto atbalstu, eh, ko izvēlējušās dalībvalstis, eh, var izmantot, tas darbojas lauku attīstības kontekstā jau daudzus gadus, tiek piedāvāts atbalsts pāk, pākšaugu proteīna augu audzēšanai pētniecības jautājums, jautājums, nu jā, te minē, tika minēta skaitli, kas tā raugos uz pamat, septīto pamatprogrammu, un citur bija ļoti plaši projekti, nu tā gan ir tikai Eiropas dimensija eh, par šādām jomām, lielākā daļa pētniecības norisinās nacionālā līmenī. Eiropas novatorisma partnerība arī ir, ietver specifisku proteīnu fokusa grupu un redzam arī rezultātus. Redzam, ka mainās pamazām šīs tendences mm, jauna attīstība. Nu, protams, ka tā realitīte jau nav tāda melnbalta, viss ir tikai labi vai slikti, nē. Ne? Mēs e, raugāmies uz lauksaimnieku praksi, kā viņi veic e, augseku kultūru rotāciju, kā izmanto, tiek izmantot pākšaugi, un jāsaka, novēr, novērojam pozitīvas attīstības tendences. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nu tad tagad gan došu vārdu um, runātājiem. Jā, es man eine ganze Reihe von. Paldies, jā, izskanēja daudzi jautājumi. Nu, varbūt, ka es drīkstu vēlreiz atbildēt Hoislinga kungam. Sie hatten äh, die, äh, es habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Vai pazaudēju pavadienu, saka runātājs. Varbūt jūs varat vēlreiz atkārtot jūsu jautājumu. Weiß nicht, ob Sie das zweite jetzt meinen, warum man äh, nur den Ersatz. Nu, kādēļ mums ir jāimportē soja? Nu, varbūt eh, mēs varam cits iespējas izmantot. Es arī uzskatu tieši tāpat kā jūs, Hoislinga kungs. Jāsaka, ka mums ir ļoti daudz labu kultūru, zirņi, piemēram, Vācijā, Francijā ražas ir daudz augstākas nekā, piemēram, ja tajās pašās zemēs, aram zemēs mēs sastādītu soju. Un jāsaka, ka ir arī jāievēro, protams, augsaka Eiropā un ir, piemēram, arī dažas vietas, kur nevar būt šie pākšaugi vairāk par 10% no augsakas, jo citādi varētu rasties problēmas. Ja mēs tā aprēķinām šīs platības, tad es varētu teikt, ka mēs pilnībā, piemēram, Vācijā nevaram soju aizstāt tikai ar pākšaugiem vien, tas nav iespējams. Tādēļ mums vajadzētu domāt par daļu no sojas aizstāšanas ar pākšaugiem. Jā, es domāju, šī pieeja ir ļoti veiksmīga, un man nešķiet, ka soju varēs pilnībā, ka mēs varēsim pilnībā aizstāt eh, soju, sojas imports no ārzemēm ar šeit vietējiem izaudzējumiem graudaugiem, jo, protams, augsagas eh, ierobežojumi arī prasa savu daļu. Paldies! Panie profesorze, bardzo proszę. Pan profesor Gusowski. Gusowski, kungs, lūdzu, jums tagad vārds. Pierwsze chciałbym... Paldies. Pirmām kārtām gribēju pateikt lūko. Kad runājam par analīzi, par ietekmes novērtējumu, tad ir veikta, bid, ir veikts idas ietekmes novērtējums attiecībā uz proteīna auga kultūrām bet šai ziņojumā tika ierosināt arī visai specifiski šis problēmas risinājumu. Un gribētu turklāt arī atkārtot, kā attiecībā uz rapsi ir pārprodukcija. Mēs esam lielākie kviešu eksportītāji, bet importējam soju. Līdz ar to dilemma ir um, saistīta ar to, kā šo jautājumu atrisināt. Jūs vienu iespējamu risinājumu jau piedāvājāt. Nu tad lūk, um, ražu apjoms, atšķirīgās, atšķirīgie ražu apjomi sojai un kviešiem. Un kamēr tas netiks ekonomiskā līmenī atrisināts, neko citu arī nevarēs šeit darīt. Tad viens no jums, dāmas un, vai, un kungi, teica, ka pastāv arī pārprodukcija, respektīvi tā ir tāda mākslīga situācija. ASV un Brazīlijas ministri un šī pasaules pabarošana, par ko jūs arī minējāt. Nu, tas ir saistīts ar svarīgiem jautājumiem. Nācerēsimies kaut vai Lejas Sahāras reģionu, tur šobrīd ir 800 miljoni iedzīvotāju. Uh, un tur jau šobrīd trūkst pārtikas ražošanas eh, iespēju, pārtikas trūkst. Un, protams, tas līdz ar to nes līdzi migrāciju no, no Dienvidāfrikas uz ziemeļiem, no Āfrikas dienvidiem uz ziemeļiem notiek eh, kustība. Un kā jau jūs, kundze, teicāt, nu, tas, protams, var ietekmēt cenas ārējā tirgu. Un tāpēc nepieciešams apsvērt rīcības modeli. Jāsaka, es darbu uzsāku kā selekcionārs, kā jau priekšsādātājs minēja. Un tad, kad selekcija ir beigusies, tad pēc tam vēl ir vajadzīgi deviņi gadi, lai patiešām šī šķirne būtu atbilstīga. Tātad ir vajadzīgs atbilstīgs politisks lēmums, lai aizsargātu pāršau, pāršaugus. Jo tikai pēc desmit gadiem tiek eh, laistas klajā tirgū pirmās eh, šķirnes. Nu, tātad te jāskatās ar tādu ilgtermiņu perspektīvu. Vienlaikus jāatminas ka papildus sojā ir vēl arī virkni citu pākšau, ko iespējams audzēt. Ne jau par soju vien runa. Jūs visi arī uzsvērāt, ka tas var aizstāt un, nu, vismaz, vismaz daļai vai pilnībā sojas pupiņu ražošanu. Un tāpēc gribu skaidru un gaišu teikt, lūko, manuprāt, ja netiks pieņemt lēmumu ekonomikas ziņā, Te atsaukšos uz komentāriem par to, ka KLP eh, nu, ir ietekmējusi lauksaimniecību sektoru citādi nekā politika Brazīlijā. Gribu tad atgādināt jums, ka tad, kad KLP tika ieviesta Eiropā, pākšaugu kultūras tika audzēts daudz lielākā apjomā nekā šobrīd. Pēc tam tās samazinājās. Šobrīd, jāsaka, novērojams neliels Um, tendences um, pretēji, pretēji tendences virzība, bet, kā jau teicu, tam galvenokārt pamatā ir politiski lēmumi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies abiem runātājiem. Līdz ar to pirmā šīs uzklausīšanas daļa ir noslēgusies, un mēs varam pāriet pie otrās uzklausīšanas daļas. Nosaukums pieredze Eiropas Savienībā. Pirmais runātājs Matijas Skrons un pēc tam izteiksies Marija Peletjē. Un visbeidzot Dēvids Notons. Vispirms, Krona kungs, jūs runāsiet par augu diversifikāciju, jeb dažādošanu, iekļaujot pākšaugus, un par Eiropas proteīnu nodošanu, jeb pārejas posmu un sojas lomu Eiropas lauksaimniecībā. Kröna kungs ir Danubes sojas asociācijas priekšsēdētājs, tā ir starptautiska nevalstiska bezpēļņas organizācija. kas eh, apvieno sojas audzētājus no Šveices līdz pat Melnijai jūrai. Pravana kungs, jums vārds. Uh, good afternoon. I hope you can all hear me. My name is Matthias Braun. I'm very happy to be here. Okay. Good afternoon. Sveiki, labu pēcpusdienu. Šķiet, ka mani slaidi ir nedaudz sajukuši, bet nu tad acīm redzot, viens uh, slaids, un ar to jau nu pietiks manai runai. Well, thank you, Mr. President, for inviting me. Priekšsēdētā paldies, ka uzaicinājāt mani. Es gribu teikt paldies arī abiem uh, paneļa runātājiem, Šefer kungam un Gasovskī kungam, kas runāja par daudzām svarīgām lietām. Uzmanīgi klausījos. Uh, viņu teiktajā. Jūsu programmā šodien arī norādīts, ka es runāšu par sojas lomu Eiropas lauksaimniecībā. Savā tas pamatojas uz Danūbas sojas organizācijas pieredzi. Danūbas soja ir starptautiska bezpēļņas uh, organizācija ar 19 eh, valst, valstīs ir dalībnieki, 245 uh, pārstāvi, mums nav tādas monetāras intereses. Mēs esam iniciatīva no Donavas reģiona, uh, darbojamies dažādos lau laukos - sēklaudzēšana, eh, pārstrāde, pārtikas ražošana un tā tālāk, tālāk mazumtirdzniecība. Tāpat arī daudzas pilsoniskas organizācijas darbojas mūsu kopē, mūsu organizācijā. Tātad ļoti plaši pamati. Runājam par soju šai teritorijai, jo Donavas reģionā soja, jāsaka, ir vislabāk pielāgotais vietējais pākšauks. Uh, Un tas ir bijis šāds vietējais pakšauts jau ļoti ilgi, nu jau 150 gadus tas tiek audzēts šai teritorijai. Ilgāk nekā tas tiek augāts ASV vai Brazīlijā, nu pat, nezinu, varbūt Ķīnā un e, Japānā vienīgi ilgāk. Tātad tradicionāli tas ir Eiropas augsts Donavas reģionā, un tas tur ir bijis jau ļoti ilgi. Līdz ar to tas piedāvā visa veida pozitīvās puses, e, slāpekļa uztveršana un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc svarīgi mums, eh, kad diskutējot par soju, nav jāvēršas pret soju. Mēs vēl, nevēlamies šeit teikt, ka kaut kāda lauksaimniecības praksa ir slikta un kaut kāda ir pareiza. Nē. Labas vai sliktas ražas. Es vēlētos to visu formulēt nedaudz citādāk, jo nav tāda slikti un labi augi vai labas un sliktas sistēmas, manuprāt. Mēs runājam par mūsu lauksemniecības sistēmas uzlabošanu sojas audzēšanas jomā, bet eh, tāpat laikā, protams, ir arī daudz citu lieliski pākšaugi, ko var audzēt mm, citur vai pat turpat. Tātad te nav tā par, mēs nespiežam par vai pret soju, nē, mēs vienkārši apspriežam šo jomu. Un tēma, jāsaka, ir šobrīd pavisam cita - proteīnu pārēja Un jūs jau zinat, kā tas Vācijā bija, ka pārgāja uz jauniem enerģijas avotiem no šiem fosīlajiem, um, fosilā kurināmā uz atjaunīgiem resursiem. Un es domāju, ka līdzīgā veidā vajadzētu nodrošināt tad pārēj arī lauksaimniecībā. Nu, ļaujiet man tad mums pastāstīt, kā es to saprotu un eh, ko, kā to domājam panākt. Kas mūs motivē? motivē? Mums ir vajadzīga visā pasaulē labāka kultūra rotācija augsaka. Tas attiec uz visu pasauli. Ja skatāmies uz ASV, tad vidēji Soja veido 40 līdz 50% no ikgadējām kultūrām, Paragvajā 77%. Līdz ar to tā nav nekāda īsti augsaka, ja ir tik liels procents tieši soja. Par daudz sojas ir Dienvidamerikā. Tas ir skaidrs, tas nav veselīgi, tas nav nenāk par labu lauksaimniecību, bet tas nav ilgtspējīgi. Eiropā 2% no visas kultivējumās zemes ir ar soju. Tātad tas arī nav īsti veselīgi, jo ir nepietiekam šeit pākšaugu, nepietiekam sojas. Vajadzīgs vairāk pākšauga Eiropā audzēt. Kā jau teicu, soja un citi pākšaugi paši par sevi nav ne labi, ne slikti. Viņi ir labi tikai tad, ja viņi ir daļa no labas sistēmas. Un tas ir tas atslēgvārds šajā gadījumā. To arī vēlamies panākt. Mēs nevēlamies veicināt sojas audzēšanu, mēs vienkārši vēlamies veicināt kultūru, augstsakas sistēmas, padarot līdz ar to lauksiemniecību neatkarīgāku no importa. Gribu nākt klajā ar tādiem pieciem īsiem novērojumiem. Pirmām kārtām Jūs jau noteikti esat dzirdējuši par šo parasto un bioloģisko lauksaimniecību, bet es mūsu organizācijas pārstāvs var teikt, ka šī virzība uz pakšaugiem nenāk no politikas veidotājiem vien no Briseles. Nē, tas nāk arī no šīs bioloģiskās lauksaimniecības pārstāvjiem. Arvien vairāk no arī tradicionāls lauksaimniecības pārstāvjiem nāk šī vēlme virzīties uz pākšaugiem, jo viņi vēlas palielināt eh, ražas apjomu, samazināt eh, dažādu veidu kaitēkļus, uzlabot situāciju ar slimībām, nezālēm un tā tālāk. Un šiem lauksaimniekiem ne, nerad ir vajadzīgs atbalsts, piemēram, aplēšot ieguvumus, zaudējumus, un tas nebūtu nav re, tik viennozīmīgi. Ir jā, jādomā par dažādām niansēm. Austrija, no kurienes arī pats nāku, jāsaka, ka pēdējo desmit gadu laikā viena no veiksmīgākajām eh, kultūrām ir tieši soja, un eh, par to liecina pētījumi. Ja skatāmies uz pēdējiem pētījumiem, piemēram, no Inra, tad redzam, ka intensīvas eh, augstsaku sistēmas Eiropā cieši no tā, ka tās ir pārāk vienkāršotas. Nu, un, lai arī teorētisks ražas apjoms, ja skatāmies uz, datu, uz datiem par jaunajām šķirnēm, eh, ir atbilstīgs, tad jāsaka, tomēr pieaugums nav noteikti tāda stagnācija, jo, jāsaka, šīs kultūras sistēmas nav adekvētas. Tāpēc ir jāuzlabo augstsaka tā, lai varētu ražot vairāk pārtikas Eiropā graudaugu jomā. Tā ir ļoti svarīga pētījuma, set, tie ļoti svarīgi pētījuma secinājumi. Tālāk par KLP runājot, mēs jau par to dzirdējām uh, runas iepriekš. Eiropas parlaments un komisija ir sapratuši, ka ir vajadzīgs uh, kultūras dažādot. Tas notika iepriekšējās KLP ietvaros, ir teikt arī dažāda veida novērtējumi. Protams, ir vajadzīgs lāpekļi, ražojoši augi zaļajās zonās. Un, Un te piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka ar to vien nepietiek. Mums nepieciešams spēcināt mērus, kas ļautu palielināt augseku, iekļaujot pākšu augs Eiropā. Nedrīkstam nu, vismaz pašreizējo vērst uz otru pusi. Ja tagad šīs zaļināšanas zonas tiek mm, atceltas, nu tad ar to vien nepietiks. Es neesmu par vai pret uh, pākšaugiem vai zaļināšanu, bet varbūt ir nepieciešams rīkoties arī citā līmenī, augstsaku līmenī. Vēl vairāk, es domāju, nepieciešams diskusijas par Eiropas proteīnu politiku kopējo politiku attiecībā uz importu samazināšanu un pašu e, proteīnu ražu palielināšanu runājam arī par, jautāju, par to jautājumu, kas ir ilgtspējība. Nu, mēs jau nesam pret importiem, nē, nē, mēs visi atbalstam brīvu tirzniecību, eksportēšanu, importēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Mēs arī nesakam, ka soju nevajadzētu importēt, bet vienkārši pašreizējā atkarība no sojas importa ir pārāk liela, tas nav ilgtspējīgi ilgtermiņā. Mēs importējam apmēram 35 miljonus tonnas soju gadā, un tikai 3 miljonus tonnu saražojam paši. Uh, Tas ir ļoti svarīgi centrālas un austruma Eiropas kontekstā. Es dzīvoju Austri Austrijā, pavisam tūp pie Ungārijas robežas, un tur mēs labi zinām, kas notiek tālāk arī vēl, piemēram, Ukrainā. Uh, Tur ir plašas um, zemes apjoma, kas netiek produktīvi izmantot, un visi eksperti piekrīt, ka turpmākajos gados ir iespējams 40, par 40% vairāk pārtiks saržot uz šīs pašas zemes. Tātad mums būs tēla teritorija un iespējas ražot pākšaugus tālāk lielākos apjomos. Soja netiks audzēt uz kaut kā cita rēķina Un tāpēc jautājums, kas mums jāuzdod, ko mēs darīsim ar šiem papildus 40%, vai būs tās pašas sliktās ražu sistēmas, kas rietumē Eiropā ar ļoti maz paaugšaugiem, ja mēs vēlamies izmantot šo zemi, lai ražotu vairāk proteīna augus un tādējādi uzlabot kopējo lauksaimniecības situāciju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas būtu jāatzīst arī šeit, Brasele, Briselē, ka mēs te neskatāmies uz kaut kādu tādu nulles kopsaucēju sistēmu, ka kaut kur ražo vairāk, tad noteikti citur mazāk. Tā nav taisnība. Mēs varam visu, ko audzēt vairāk, jo ir vēl neapgūtas zemes un teritorijas. Nu, kaut vai piemērs, ja mēs izmantosim 5% no kultivējumās zemes centrāla austruma Eiropā, tad mēs varam saražot pusi no Eiropas sojas mm, vajadzībām Nu, tas ir krietnas apjoms. 5% vien, tas nozīmē, nu, 12 apmēram tonnas sojas, tātad tas ir milzīgi skaitļi. 12, 14 miljonu hektāru, nevis tāda monokultūra, bet normāla augsaka, normāla augsēmniecība un būs krietnes palielinājums. Tāpat arī ir plašākas iespējas, ja raugāmies, piemēram, uz Krieviju. Nākamais punkts. Tāpat nespie, nepieciešams strādāt arī pie lauku attīstības un darba vietu radīšanas laukos, kas notiek šobrīd. Ir tāda papildus telpa centrālajā austruma Eiropā, um, kvieši, um, saules puķu sēklas, um, kukuruza tiek eksportēta un sojas pārstrāde ir ļoti sarežģīta. Mēs tikai vienkārši importējam gatavu soju un eksportējam eh, jaunu materiālu, izēvielas. Nu, tas tāda koloniāla sistēma iznāk attiecībā uz šīm teritorijām. Ja mēs audzētu vairāk soju, tad mēs atbalstītu Eiropas nozari kopumā, ļautu tām arī pārstrādāt soju, kas tiek pēc tam tepat Eiropā izmantota. Tas jau pamazām notiek. Jo, nu, soja, protams, tiek audzēta, un ja mēs, piemēram, dubultāsim šo, tā ir dubultēsies pēdējo piecu gai, gaitā, no nu, 500 tūkstošiem uz miljonus hektāriem, un līdz ar to, protams, tiek radīts arī darba vietas dažādās valstīs pie Donavas. Tātad kaut kas norisinās jau, bet ir iespējams darīt vēl vairāk centrāla austruma Eiropā, jo tur darba vietas ir arī vajadzīgas. Mēs taču zinām, kāda krīze ir nodarbinātības jomā. Tātad, lūk, labas um, proteīna augu kultūras politika nozīmētu arī da vairāk darba vietu um, Eiropā. Nu, un soja, kas audzēta Eiropā, nav ne laba, ne slikta, tieši tāpat kā visi citi pākšaugi. Mums vienkārši jādomā par to, kā uzlabot sistēmu un uh, jāuzlabo lauksaimniecīga sistēma šai ziņā um, kopumā. Tas tieši mums ir jādara. To mēs cenšamies darīt savā organizācijā. Tā ir privātā sektora iniciatīva, kas tāpat laikā ir par labu sabiedrībai kopumā. Mums ir jābūt daudz ambiciozākiem Eiropā, jo iespējams darīt daudz vairāk plašākos līmeņos, mērogos, ne tikai pie Donavas krastīm, bet arī attiecībā uz citiem plākšā, pākšaugiem. Varētu arī šīs kultūras spēcināt citās valstīs, citās vietās, tā ka kopumā tas nāktu par labu Eiropas lauksaimniecības sektoram gribu uzsvērt, ka ambīcijas, mūsu ambīcijas ir palīdzēt Eiropas integrācijas procesam ar savu darbību, atbalstīt lauks, lauku attīstību un veselīgāku saimnieku, la, lauku apsaimniekošanas sistēmu. Paldies! Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią Marię Pelletier. Liels paldies! Un tagad uh, dodu vārdu Marijai Peleķē. Viņa ir uh, Francijas uh, vides komitejas uh, loceklē un uh, darbojas arī. Uh, bioloģiskās lauksaimniecības jomā un vēl citās organizācijās. Un tagad vārds Peliķiekundzei. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos par to, ka uzaicinājāt mani šeit uzstāties. Es strādāju agrobioloģijas jomā jau kādus 30 gadus Mēs strādājamies bioloģiskā lauksaimniecībā un konkrēti lopkopībā. Klausoties iepriekšējos runātājus, mēs arī uh, dzirdējām, cik tas ir uh, svarīgi, cik būtiski ir arī bioloģiskā daudzveidība. Es īsumā pastāstīšu par mūsu uzņēmumu. Mēs bioloģiskā lauksaimniecībā darbojamies kopš 1984. gada. Uh, Uh, mēs uh, darbojamies reģionā, kur uh, tiek audzēti graudaugi, mums ir ģimenes uzņēmums, neatkarīgs uzņēmums, mums ir dažādas darbības jomas, mums ir dzirnavas, mēs ražojam bioloģisko lobarību, sniedzam konsultācijas, un arī pārstrādājam uh, lauksaimnieku saražoto produkciju. Mēs veicam kvalitatīvus pētījumus, mums ir sadarbība ar tūkstoti graudaugu audzētāju un lopkopju, kas atrodas uh, mūsu saimniecības tuvumā. Tātad uh, mēs uh, sniedzam konsultācijas mēs varam dot pievienoto vērtību vietējo lauksaimnieku saražotāju produkcijai. Mūsu uzņēmums ir vērsts uh, uz nākotni, mums ir ļoti moderna ražotne, kas ir pilnībā automatizēta. Mēs neesam pret uh, modernām ražošanas metodēm, uh, gluži pretēji, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešams progress vides un sabiedrības attīstībā, izmantojot modernos ražošanas līdzekļus. Kā jau es teicu, mēs sniedzam atbalstu lopkopiem, piedāvājam piemērotus risinājumus, mums ir sadarbība ar veterināriem un laboratorijām Un arī uh, svarīgs uh, šajā kontekstā ir lobarības sastāvs. Mēs izstrādājam dažādas sastāvu, sastāvu formulas. Mēs sadarbojamies ar putnkopjiem un arī uh, eh, gliemežu audzētājiem un lopkopjiem. Mēs vienmēr domājam par dzīvnieku labturību un uh, fizioloģiskajām dzīvnieku vajadzībām. Tātad mēs uh, ņemam vērā dzīvnieku eh, eh, bioloģiskās, eh, fizioloģiskās vajadzības pēc olbaltumiem un aminoskābēm, vitamīniem. Mēs izmantojam pieejamās izēvielas. Mēs esam saistīti ar zemi, un, protams, ņēmām vērā arī kopējās izmaksas, lai lauksaimnieki spētu iztikt, eh, izdzīvot ar savu darbu. Mums tāpat ir arī konkrēti tehniski rezultāti un mūsu sad, eh, sadarbības partneri gadu gaitā ir guvuši labus eh, rezultātus savā darbā. Uh, bioloģiskā lauksaimniecībā ir noteikts konkrēts prasības, nedrīkst izmantot uh, ķīmiju un uh, mēs izmantojam dažādas kultūras, lai nodrošinātu augu seku un lauksaimnieki izmanto ļoti interesantas metodas nodrošinot Uh, labas rāžas. Mēs izmantojam uh, arī uh, pārstrādes blakus produktus Mēs nedrīkstam aizmirst, ka bioloģiskā lauksaimniecībā ir vesela ražošanas ķēde no audzēšanas līdz pārstrādes, un tātad mēs izmantojam uh, šī ražošanas procesa blakus produktus, lai arī uh, pārstrādes uzņēmumi varētu optimāli uh, strādāt, un tātad šie blakus produkti tiek izmantoti lobarībā. Mēs izmantojam soju, uh, salpuķes, līnsēklas, uh, rapsi, sezamu un uh, arī zemesrieksts un citas kultūras un mēs uh, vienmēr, pat ja ražošanas apjoms ir neliels, eh, iekļaujam eh, visus šīs kultūras, eh, ir dažkārt 1-3%, bet viss šajā ražošanas ķēdē tiek izmantots. Mēs izmantojam, strādājam arī ar kartupeļiem un uh, kukurūzas cieti un citiem materiāliem. Tātad mēs uh, ņemam vērā fiziskās eh, īpatnības izēvielām, to cenas un citus faktorus. Piemēram, šeit ir uh, lielopu uh, lobarības uh, recepte. Šeit jūs redzat, kāds ir sastāvs, un tātad jūs varat konstatēt, ka lucerna par ko gan maz runā, ir svarīgs olbaltumu avots. Tas, uh, un ja mēs gribam, piemēram, lai uh, vistu olas būtu skaisti dzeltenas, tad tradicionālā lauksaimniecībā izmanto ķīmiskās vielas, bet bioloģiskā lauksaimniecībā mēs varam izmantot, piemēram, lucernu vai citas kultūras, lai panāktu šo rezultātu. Mēs vienmēr domājam par to, lai šī loba arī būtu līdzsvarota, lai uh, būtu veselīgi mūsu dzīv, dzīvnieki un lai lauksaimnieki gūtu labus rezultātus. Mūsu tehniķi vienmēr kontrolē kā uh, tie, šie procesi tiek īstenot, kādi ir rezultāti, mēs iepazīstamies ar uh, šī, šīs kontrolas rezultātiem, sadarbojamies ar veterināriem un katrā gadījumā bioloģiskā lauksaimniecībā ir aizliegts izmantot ķīmiskus uh, produktus, tā skaitā arī medikamentus. Un tādēļ ļoti svarīga ir lobarība, kas nodrošina mājlopu labu veselību. Nedrīkst izmantot uh, augšanas uh, hormonus vai kādus citus uh, stimulējošus faktorus. Un uh, nav nepieciešams izmantot arī mākslīgās krāsvielas, ja eh, tiek uh, eh, mailopiem nodrošināta līdzsvarota barība, un uh, eh, tām visam ir arī pozitīva ietekme gan uz vidi, gan uz cilvēku veselību. Ja pārtikā netiek izmantotas ķīmiskas vielas, tad uh, ieguvēji ir visi. Tātad mēs samazinām e, kaitīgo ietekmi uz vidi. Un tāpat e, lopkopībā ir ļoti labi sanitārie rezultāti, ja mēs salīdzinām e, saimniecības, e, kur strādā ar tradicionālām metodēm un bioloģiskām metodēm, tad mums tiešām ir ar ko lepoties. Es nerunāšu pārāk gari, jo par daudzajiem tematiem jau eh, iepriekšējie runātāji ir eh, stāstījuši, un es viņiem varu piekrist, bet eh, runājot par pakšaugiem, tiešām ir nepieciešami īpaši pasākumi, lai stimulētu audzēšanu. Ir bijuši vārdi, bet nekāds reāls atbalsts nav sniegts Tāpat ir eh, jāveic pētījumi, nav eh, obligāti jāizmanto soja, lai nodrošinātu augu izcelsmes uh, olbaltumus. Tāpat jāņem vērā ir nodarbinātības situācija un uh, sociālās problēmas. Mums jādomā par to, kā radīt jaunas darba vietas, kā atjaunot um, ekonomisko darbību uz vietām, jo kad uh, zūd lauksaimnieciskā ražošana, uh, zūd arī citas darba vietas, kas ir saistītas ar lauksaimniecību, un līdz ar to ir gan ekonomiski, gan uh, sociāla negatīva ietekme. Un tāpat jādomā par uh, citiem uh, proteīna avotiem, tādiem kā lucerna, aļģes un tā tālāk lai uh, varētu uh, nodrošināt līdzsvarot slobarības ražošanu. Tāpat ir, uh, diemžēl, ir nepieciešams importēt soju mums arī eh, pat eh, bioloģiskā lauksaimniecībā, jo šeit ir konkurence starp lopkopību un eh, cilvēku pārtiku šai jomā, bet mēs izmantojam arī vietēju, vietēju audzētu soju un blakus produktus. Uh, Es arī pateicos iepriekšējiem runātājiem par ļoti kvalitatīvajām prezentācijām. Paldies! Paldies! Diemžēl priekšsādātājs nav izslēdzis mikrofonu, tagad gan viņš to izdara. Paldies! Peliķie kundzei! Trešais runātājs šajā kārtā ir Dēvids Maknotons Viņš ir Soja apvienotās karalistes uzņēmuma izpildirektors, un viņš runās par to, kā vislabāk samazināt Eiropas Savienības atkarību no importētiem proteīna augļiem. Paldies! Man pan bardzo ciekawy życiorys, duże doświadczenie. Prosimy. Pacietību gaidu jūsu prezentāciju, jo ir ļoti interesanti dzirdēt, ko tad jūs varat pastāstīt par šo pieredzi. Uh, good afternoon. Uh, Sveicināti, sveici, paldies, ka mani uzaicinājāt, lai es varētu runāt par šo jautājumu. Ja mēs runājam par Eiropas atkarību no importētiem proteīna augiem, tas ir jautājums, kas man ir ļoti tūs. Esmu par to jau vairākus gadus uh, runājis un visiem stāstījis, un ir ļoti jauki, ka šis temats iegūst lielāku ievērību. Sākumā pastāstīšu, ko tad īsti daru. Mani sauc Dēvids Maknotans, esmu izpildu direktors Soja UK Limited. Mēs esam uzņēmums, eh, kas eh, tirgojas ar lauksaimniecības eh, sēklām, un mēs it sevišķi esam specializējušies proteīna augos. Tātad mēs tirgojam lupīnas, sojas, un daudzu citu augu sēklas, arī, piemēram, lobarībai domātos augus. Mēs tāpat arī pārstāvam dažādu sēklu audzētāju intereses, mēs komercializējam dažādus lupīnus un sojas sugas vairākās valstīs, arī trešās valstīs Eiropas eh, iekšienē un ārpus Eiropas. Un kā, pārstā, kā uzņēmums mēs pārstāvjam tātad vairākas eh, uzņēmums vairākos tirgos. Un Apvienotajā karalistē mēs pārdodam vairākumu sojas un lupīnas sēklu, un varbūt kādam tas izklausīsies pārsteidzoši, bet apvienotā karalistē ir sojas pupiņas. Uh, apmēram 400 hektāros tas tiek audzēts pirms diviem gadiem. Vispār nekur netika audzēta soja un pirms 15 gadiem bija apmēram 1500 hektāru. Bet ņemot vērā Blair House vienošanās radītās sekas. Es domāju, Matijas jau par to runāja, tātad uh, sojas audzēšana Eiropas Savienībā ir kļuvusi gandrīz neiespējama, ņemot vērā šo režīmu. Un mūsu tirgu arī neviens neatbalstīja. Un Tikai pēc atsaistīšanas bija iespējams turpināt audzēt soju, jeb pareizāk saukot atsākt to audzēt, un to ietekmē arī cenu politika. Tā tad Eiropas Savienības atkarība no importiem. Nu, daudziem tas varbūt izklausīsies kā jaunums, bet es esmu pārliecināts, ka jums tas nav nekas jauns. Jau kopš zivju eh, miltu un eh, kaulu miltu eh, izmantošanas barībā atgremotājiem mēs esam mēģinājuši izmantot tātad sojas miltus un mums ir bijusi šī atkarība no instrumentiem. 2003. gadā 67% no visas, visiem papildus proteriem, kas tika izmantot lobarībā, tika importēti no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tātad tas nav mm, nekas jauns, nav jauns fenomens. Un jāsaka, ka arī šogad esam tikpat lielā mērā atkarīgi no sojas importiem. Kas ir mainījies? Vai starp citu 15 gadu uh, laikā es atkārtoju, ka tā ir bijusi slikta doma. Jūs varētu teikt, jā, ir patiešām pārsteidzoši, ka 15 gadu laikā mēs Eiropas Savienībā problēmu nesam mēģinājuši pat risināt, bet jā, tā nebija tā labākā doma. Un kas tad ir mainījies pēdējo 15 gadu laikā? Tās ir izmaksas, skaidrā nauda, No 2001. līdz 2007. gadam tonna sojas miltu Eiropas Savienībā maksāja apmēram 200 eiro. Soja apvienotajā karalistē tika audzēta. Un tā tad mēs apmēram 170 mārciņas par tonu saņēmām. Un simts eh, mārciņas tika iztērētas par akru, un pēc tam mēs pārdevām tonu par 170 mārciņām, līdz ar to tas nebija pārāk ienesīgi. Un eh, soja netika ieviesta augstsakā. Un kādreiz mēs saņēmām eh, par 60 mārciņām mazāk, par uh, vienu akru, un tas bija saskaņā ar iepriekšējo režīmu, bet joprojām problēma ir saglabājusies. Kādēļ cena ir mainījusies? 2008. gadā uh, sojas tirgu situācija ļoti strauji mainījās. Mēs te runājam par 175 mārciņām par tonu, un 2008. gada beigās tona, tonna sojas jau varēja sasniegt 300 mārciņas, tātad šī cena varēja sasniegt 300 mārciņas, un kopš 2008. gada mēs esam pieredzējuši, ka, ka tirgū notiek uh, lieli kāpumi un kritumi, un sojai savukārt kritumi nav novēroti, tā visu laiku kāpj uz augšu. Un īstenībā, nu, varētu pat teikt, ka kopš 2007. gada uh, sojas cena ir divkāršojusies. Tā ir milzīga problēma, jo mūsu uh, zemnieki nevar atļauties maksāt tik augstu cenu. Nu, un, protams, uh, ja jūs audzējat soju, tas ļoti labi, bet ja jūs audzējat lopas un jums vajag soju barībai, nu, tas ir ļoti bēdīgi. Uh, Jā, mums, protams, ir jādomā par nākotni. Vai kaut kas uzlabosies? Es jums to, kas ir redzams šajā kadrā, varu aprakstīt dažos vārdos, pat vienā vārdā. Nē, nekas neuzlabosies. Jo, ja sojas cenas turpinās pieaugt, nu, mēs nevaram gaidīt nekādas saulainas izredzes. Un jāsaka, ka patēriņš pieaugs lēnāk vai ātrāk, un sojas audzēšana visā pasaulē jau ir pieaugusi ļoti lielos apjomos. Un Ir jau ieviesti dažādi ģenētiski un agronomiski uzlabojumi. Amerikāņi, protams, izmanto dažādas tehnoloģijas, GMO un ģenētiskais sojas potenciāls kopš 2000. gada ir patiešām pieaudzis un ir daudz vairāk sojas šķīrņu nekā pirms 15 gadiem, bet pie mums nav šāda pieauguma. Un diez vai nākamo 15 gadu laikā mēs to varam sagaidīt. Bet ko tad mēs varam paredzēt? Patēriņš turpinās pieaugt, un arī Ķīna turpinās iepirkt aizvien vairāk sojas. Mēs te varam runāt par 75, 80 miljoniem tonu, kas ir iepirkti tikai vienā Ķīnā, un tad jau mēs varam runāt par 100 miljoniem tonu nākotnē. Uh, un kad tas notiks? Jāņem vērā, ka šīs augstās uh, sojas cenas, kas ir jāmaksā lopkopjiem Eiropā, nu situācija kļūs vēl daudz ļaunāka. Jā. Sojas cenas turpinās pieaugt, pieaugs arī audzēšana. Uh, Un mēs esam ļoti atkarīgi no importiem, un visi, kas šodien runāja, teica, ka 15 gadus jau tas ir mainījies, un īstenībā šī atkarība ir vienkārši kaut kas vājprātīgs. Tas ir ārkārtīgi būtisks produkts, mēs nevaram no tā atteikties. Piensaimnieks uh, Anglijā iztērē 185 mārciņas par hektāru uh, barībai, iepirktai barībai, un tās ir galvenās izmaksas, kas viņam rodas saimniecībā. Tālāk mēs runājam par darba spēku izmaksām - 90 mārciņas par hektāru. Tātad Viņām ir jāmaksā gandrīz divreiz augstāka cena par primārajām, eh, primārajām izmaksām nekā par sekundārajām izmaksām. Kādēļ viņš tik šausmīgi daudz maksā par barību, par iepirktu barību? Jāsaka, ka Proteīns ir galvenais iemesls, kādēļ mūsu zemnieki nevar nopelnīt šobrīd. Nu, nebarojiet savu, a, sevi ar ilūzijām. Neviens, neviens lopops, neviens a, saimnieks a, Eiropas Savienībā tagad nepelnā. Kādēļ? Tādēļ, ka ir tik augstas proteīna izmaksas. Kā tad to risināt? Um, Mums ir jābūt multidisciplinārai pieeja, tā ir pilnīgi taisnība, kā teica viens no runātājiem, un mums ir arī jāaudzē daudz vairāk sojas Eiropā. Nu, nevajag akurāt pieļaut GMO izmantošanu. Mēs esam uzņēmums, mēs arī strādājam pie ģenētiskā materiāla, mēs dažādas šķirnes pārdodam. Uh, Un, ja mēs runājam par GM soju un nemodificētu soju, nu atšķirības ražāt ir apmēram 5%, un te nav pat runa par šīm uh, modificētajām rakstur, modificētajiem raksturlielumiem, piemēram, lielāka izturība pret herbicīdiem un tā tālāk, nav izšķirīgi svarīga. Mēs varam audzēt soju Eiropā bez ģēmo, tas mums nav nepieciešams. Nu labi, šie ražas rādītāji ir nedaudz augstāki ģēmo ziņā, bet mēs varam iztikt bez tā. Un, lai atrisinātu proteīnu trūkumu Eiropā, ja kāds apgalvo, ka tam ir nepieciešama GMO, nu viņš alojas. Tas ir ir kļūdaini. Tādēļ mums ir jāražo vairāk sojas pašiem, jāizmanto arī lupīnas, jo tās ir ne, nepamatot noniecinātas. Un ja mēs runājam par, piemēram, zirņiem un pupām, uh, tās arī var izmantot vairāk un un Es nezinu, kāpēc mēs, piemēram, neaudzējam vairāk zirņu, tas arī nav pārāk laika un darbiet tilpīgs process. Un ir daudz dažādu, piemēram, nenovērtētu augu. About... Kā āboliņš un lucerna, kas uh, netiek izmantoti. Mēs varam izmantot vairāk un ēst vairāk un barībā vairāk izmantot zirņus un pūpas uh, Eiropā un izmantosim Eiropas lupīnas. Un es gribēju arī jums pastāstīt par lupīnām, bet es skatos, ka man vairs nav daudz laika palicis, bet lupīnas ir vienkārši lielisks, mums tās ir jāizmanto daudz vairāk. And I'm sorry, I really have run over. The Blair House. Es atvainojos. Jā, un Blair House vienošanās mums ir jāvienojas pilnīgi visiem. Mums tas ir jāiekļauj šajā. Require renegotiation of the gap, I guess through the greening jāiekļauj tās eh, šajā programmā, tāpat kā arī rapši ir vairāk jāaudzē un ir, kā Gazauska kungs teica, ir jāatzīst kā piesaistot uh, nitrogēnu, mēs patiešām varam uh, ietaupīt ļoti daudz. Crops is actually Piesaistot slāpekli, mēs varam patiešām arī garantēt lielāku oglekļa līdzsvaru un kādēļ mēs Eiropas līdzekļus izniekojam, piemēram, audzējot atjaunīgos energoavotus, nu, tādas uh, augus, ko var izmantot eh, biodegvielai, bet neizmantojam to eh, citiem mērķiem. Kopš 1992. gada mēs pieredzējām uh, beigas zirņu un uh, pupu pārstrādes subsīdijām. Un, nu jā, nav brīnum, ka tagad ir problēmas ar proteīna augiem. Tie ir mans aicinājumi, jūs varat ar tiem iepazīties, arī vēlreiz visu pārlasīt Un te redzat arī dažu skaistu attēlu ar lupīnām. Paldies! Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy ten komfort, że możemy troszkę przedłużać czas. Paldies! Šodien mums bija tās privilēģijas atvēlēt runātājiem un arī kolēģiem nedaudz vairāk laika, jo, nu, nav tik milzīgs spiediens, mums nav tik milzīgi ierobežojumi kā citkārt. Man nevajadzēs pat jums arī slēgt ārā mikrofonu, jo mēs neesam šausmīgi, nu, šausmīgā steigā. Lūdzu, uzdodiet tagad jautājumus runātājiem. Pirmais. Agilēras kundze, pirmā runātāja. Gracias, presidente. Jo de forma muy concreta. Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es neuzdodu jautājumu nevienam eh, konkrēti no mūsu viestiem, nu, atbildiet tas, kurš vēlas. Es esmu no Spānijas un tiešām eh, subsīdiju atcelšana eļas augaudzēšanai ir ietekmējusi situāciju ar uh, šīm uh, kultūrām. Varbūt, ja tiktu reformēta KLP un tiktu paredzēts īpašs atbalsts zaļināšanai, vai tas varētu mainīt situāciju. Es pat šeit nerunāju par uh, bioloģisko lauksaimniecību, bet es domāju, ka šīs uh, kultūras varētu iekļaut zaļināšanas pasākumos, vai tas uh, varētu kaut ko dot, vai tas varētu būt risinājums. Un kāda ietekme varētu būt nolīgumiem ar trešajām valstīm, kā tie varētu ietekmēt eh, sojas audzēšanu Eiropā. Būtībā mēs tagad esam atkarīgi no eh, sojas importa no trešajām valstīm, vai tiešām nevajadzētu domāt par to, kā aizsargāt Eiropas sojas audzētājus. Paldies! Erdos. Köszönöm szépen a szót. Matthias Kröntől. Paldies. Es gribētu jautājumu uzdot Matiesam Kernam, kādas uh, pozitīvas uh, iespējas jūs saskatāt un uh, lauksaimnieku organizācijās, un nu varbūt ir kādi sadarbība konstatējumi trūkumi, un um, kā varētu uh, stimulēt lobarības ražošanu, un kā varētu uzā, uh, palielināt neģenētiski modificētu kultūru efektivitāti. Ačiū pirmininkė. Paldies. Es uzskatu, saka Ropes kungs, ka šis jautājums tiešām ir ļoti aktuāls šodien. Un tas e, saglabāsies e, aktuāls arī nākotnē. Jo mazāk mēs importējam un jo vairāk paši ražojam Eiropā, jo mūsu situācija no tā kļūst labāka. Runājot par stimuliem, intensīvākai uh, uh audzēšanai, nu, mēs varētu rosināt patērētājus iegādāties uh, dalību valstīs audzētus uh, uh, olbaltumus. Esmu runājis par šo jautājumu Lietuvā. Man bija virknē tikšanos ar uh, audzētājiem un uh, noskaidrojās dažas interesantas lietas. Piemēram, mūsu lauksaimnieki man teica, uh, ka ir zināmas grūtības saistībā ar uh, ražojumu marķēšanu, norādot, ka tie ir uh, bez ģēmo, jo veterinārais dienests to neļauj darīt. Un pat uh, oficiāli vēršoties uh, pārtikas un veterinārā dienestā nav iespējams to panākt. Tas nozīmē, ka mums ir jānosaka prasības Eiropas līmenī. Un tad lauku saimniecības, kuras uh, ražo piena produktus un neizmanto ģenētiski modificētus uh, organismus lobarībā, varētu saņemt iespēju izmantot šādu marķējumu vai tas nerosinātu nu, plašāku šo kultūra audzēšana Eiropā. Tagad vārds Flanagan kungam. Es gribu teikt, ka, nu, Dēvida Maknotena uh, prezentācija bija tā labākā, ko esmu dzirdējis pēdējo divu gadu laikā. Tā bija tiešām ļoti interesanta. Nu, man tiešām liekas dīvaini, ka šeit uh, cilvēki, uh, nu, runā par soju, pēc tam par citiem olbaltumiem. Nu, tas būtu tā kā teikt, ka nafta ir šķidrums un ūdens ir šķidrums un būtībā tas viss ir viens un tas pats. Tā tad uh, šie pākšaugi un citi uh, olbātuma augi, tur uh, nav pārāk liels āminoskābju klāsts pieejams. Nu, tad eh, jums tiek teikts, nu, tad audzējiet citus proteīnus, bet varbūt tas sastāvs nav tas, kas nepieciešams, jo sojā ir ļoti plašu aminoskābļu, aminoskābļu spektrs. Es gribētu zināt par lupīnām, vai tās ir salīdzināmas ar eh, soju, un vai vispār ir kāds cits augs, kurš būtu tikpat vērtīgs kā soja. Pētīrs kundze. Es, um, Hela, paldies. Es uh, nedaudz aizkavējos, nokavējos sanāksmes sākumu, jo man vajadzēja piedalīties balsošanā citā komitejā. Es arī gribētu pateikties uh, Aknot kungam par uh, viņa prezentācija. Viņš tiešām ļoti eh, labi eh, runāja par Eiropas Savienības potenciālu. Nu, paraudzīsimies uz situāciju Horvātijā. Mums pat nav iespējams veikt eksperimentu šai jomā. Mēs eh, sākām īstenot Donavas iniciatīvu, lai varētu izaudzēt pietiekamā apjomā soju, kas nebūtu ģenētiski modificēta un lai nebūtu jāimportē soja no uh, ārzemēm, jo tā varētu saturēt ģenē, eh, ģenētiski modificēts organisms. Jūsu uh, stāstītais bija ļoti interesants, jūs runājāt par pārkšaugiem par, uh, jāzina, ka šis gads ir izsludināts par pākšaugu gadu. Tas ir uh, svarīgi, tie ir svarīgi kultūra ne tikai lobarībai, bet arī cilvēku pārtikai. Jautājums, ko darīt, lai mēs uh, paši spētu nodrošināt savas vajadzības. Uh, Um, lai uh, nodrošinātu nepieciešamos proteīnus lobarībai un lai nebūtu jāizmanto ģēmo. Vārds Hauslinkungam. Ja, mal... <coughs> Paldies. Es gribēju uzsvērt sekojošo. Ja mēs runājam par pākšaugiem, ir jārunā arī par šo uzturvērtību, lai patiešām lietas virzītos uz labo pusi un jādomā tāpat arī par energo nozīmi, energoefektivitāti, ka var izvairīties um, no slāpekļa, CO2 izmešiem un tā tālāk. Nu, varbūt kaut kādos klimata mērķos ar, ar klimata certifikātiem varētu apbalvot to. Un, ja tiek audzēti pākšaugi, nu, tad es domāju, arī tāda stīrs, mantisks uh, finansiāls ieguvums būtu ļoti būtisks. Un, ja runājām par uh, lupīnām, nu kādi būtu šie tiešie ieguvumi, piemēram, pretstatā sojas audzināšanai, lai varētu arī te domāt par tiešo atbalstu? Jūs teicāt, kad tika atdalīti maksājumi, nu tad situācija strauji mainījās uh, uz slikto pusi, Vai tas attiecas arī, piemēram, uz pupām, vai tad jābūt atkal piesaistītiem maksājumiem, lai uh, audzēšana iet uz augšu, lai nu, tam visam iepūstu tādu pamatīgu elpu? Un vairākas reizes tika teikts, mēs visi esam vienis prātis, tā tad ir jāaudzē vairāk olbaltumu augu, un mēs zinām, kādas šeit ir iespējas. Nu, gan arī pirms pieciem gadiem jau dienas gaismu ieraudzīju šis ziņojums, bet kādēļ nenotika nekas? Uh, nu, kura lobby grupa šeit sprauž sprunguļus riteņos? tie ir zemes tirgotāji, kas pasaka, ka viņi to boikotēs, jo, piemēram, proteīna augi un pākšā augi, piemēram, nav pieļauti tirgu, vai arī pieprasījums ir tik mazs, ka, viņiem, ka viņus tas absolūti neinteresē. Vai viņi tā tad šeit kaut kāds spēlīts izspēlē, lai tirgu situāciju ietekmētu? Paldies. Čikuje, pan Paldies, Ferānkungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlējos pateikties uh, mūsu viesiem un arī uh, gribu uzteikt priekšsēdētāji. Tiešām ļoti labi, ka jūs šo, šis debats organizējat mūsu komitejā. Un arī pateicos Pelcier kundzei, kura ļoti labi prezentēja savu uzņēmumu un ļoti labi, ka Francijā ir cilvēki, kas uh, iestājas par uh, lauksaimniecību. Mans kolēģis Lāz Zokungs arī ir graudau, graudau audzētājs. Bet, nu, es gribu teikt, ka tiešām mums ir jāmazina atkarība no sojas eksporta, jo projām Eiropa un Francija lielā daudzumā importēs atvainojos soju, jo mūsu pašu saražotā soja nodrošina tikai vienu procentu uh, no lobarības vajadzībām. Nu, atkal ir uh, parakstīti brīvās tirzniecības nolīgumi, kas visu šo situāciju uh, regulē tirgu uh, attiecībā uh, arī uz soju. Var teikt, ka mēs esam atkarīgi no uh, finanšu tirgus virskundzības. Mums būtu jāatbrīvojas no šiem brīvās tirzniecības nolīgumiem un jādod iespēja Eiropai pašai uh, audzēt uh, soju un jāatbrīvojas no agroindustrijas un uh, komisijas spiediena, kas apdraud uh, šo nozari Eiropā. Vairāk neviens uh, nav lūdzis vārdu. Uh, Nu, tad es tagad došu iespēju mūsu viesiem, ekspertiem atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Uh, Priekšādātāji, paldies! Liels paldies arī ļoti inter par interesantajiem jautājumiem un piezīmēm. Nu, kopsavilkumā šīm diskusijām var teikt, ka mēs visi esam viensprāt, ka kaut kas ir jādara. Nu, var padalīties savā pieredzē lai veicinātu sojas pupiņu konkurētspēju, ir vajadzīga uz tirgus vērsta pieeja. Mana organizācija strādā pie certificēšanas šobrīd Donavas Soja. Jūs jau zinat, to jūs varat novēr, redzēt šo certifikāciju, es nezinu, uz piena un tā tālāk un tā pram, tā lai patērētājs izdara informētu izvēli. Tātad ir vajadzīga uz tirgu orientēta pieeja, jo mēs taču runājam par apstākļiem, kur netiek izmantoti ģēmo, un līdz ar to soja, kas ir ražot uz vietas, ir dārgāka nekā tā, kas ieceļot no Brazīlijas, piemēram. Uh, Bet tāpat laikā tas vajadz, to vajadzētu arī darīt ne tikai attiecībā uz soju, bet arī uz citiem pākšaugiem. Un tāpēc, piemēram, visa šīs tendences izmantot vietējo pārtiku mums palīdz. Nu, piemēram, ja patērētājs vēlas iegādīt, iegādāties gaļu, kur no, no lopiņa, kas ticis vērots ar vietēji audze, audzētām, audzētu barību, nu tad tādā gadījumā, ja tas parādās uz produkta, tas radītu tādu pozitīvu ciklu, ekonomikas ciklu, pieprasījumu, bet pirmkārtām patērētājiem jāzina, kāda ir šī atšķirība, kur ir šī informācija. Nu, tātad mārketings ir ļoti svarīgi. Ja vēlaties pārdot pāršaugus, nepietiek eh, ar to audzēšanu. Es varīgs tos, varīgi tos arī izmantot pēc tam produktos. Un tieši ar to cenšamies nodrošināt darīt savā organizācijā. Esmu uz tirgu vērsta organizācija. Un tas jādara plašākos apmēros. Varbūt Eiropas Savienība varētu domāt arī par to, kā atbalstīt šādu rīcību. Jo mēs šobrīd darbojamies tikai privātajā sektorā un nesaņemam nekādu politikas atbalstu. Tas ir viens. Otrs. Mums nepieciešams radīt pozitīvu ciklu, nevis šo apburto loku ar negācijām attiecībā uz soju. Mums ir jāveicina valsts un privātās investīcijas tā, lai proteīnu augi un kultūras kļūst ekonomiski dzīvotspējīgākas kopumā. Sojas gadījumā tas jau tā ir, jo iedzīvotājiem ir tā sajūta, ka lūk, Eiropas soja ir labāka un tā tiks izmantot, un uzņēmumi sāk pamazām investēt. Tās ir privāts investīcijas, kas jau tika šeit minētas un kvalitāte līdz ar to arī pieaug, un tad cits saka, lūk, tas būs pēc desmit gadiem sojas būs vajadzīgs vairāk, un, bet tas būtu jātiecina uz tādām lietām kā lupīna, zirņi, un jāsaka, tur šāda veida, nu, ideju, domu vēl nav. Un tāpēc Eiropas Savienības rokās varētu būt iespēja veicināt atbalstu no visiem līmeņiem šādu pakšauku kultūru audzēšanai. Nu, pagaidām ir tikai šis piecu gadu cikls, un tad ir atkal Damokla zobens par to, vai šī politika tiks turpināta vai nē. Tas rada nedrošību, neskaidrību, problēmas nozarei, arī attiecībā uz investīciju piesaistīšanu. Protams, ka mēs varam izmantot arī valsts investīcijas, bet tās vienmēr būs ierobežotas nenoliedzam un attieksies tikai uz pamatu pētniecību. Bet mums vajadzīga tālāk praktiskā pētniecība, un tāpēc mums ir jāpārliecina uzņēmumu, ka pastāv saskaņoti centieni vairākos plānošanas periodos ar atbalstu pakšaugu kultūrām. Nu, tāda plānošanas drošība. Vācu valodā pat ir speciāls tāds vārds. Uh, Un tāpēc, lūk, šādi nodrošinām tādu pārliecinātību par nākotni, un tad arī nodrošinām tālāk investīciju ciklu un pāršaugu kultūras varēs saņemt atbalstu, kļūstot attiecīgi ekonomiski dzīvot spējīgāks. Tātad jāveicina pieprasījums ar marķējumu palīdzību, un, kā jau teicu, jārada plašāka plānošanas drošība uzņēmumiem, kas vēlas investēt. Tātad jāpārliecina, ka es atbalstu pāršaugus ne tikai šai plānošanas periodā, bet arī nākamajā un tālāk. Paldies! Merci, Monsieur le Président. Alors, moi... Paldies, priekšstādātāji. Es vēlētos atgriezties pie, nu, simtprocentīgas sojas, kā varētu teikt. Rodas iespējas, ka mēs it kā nevarētu iztikt bez sojas, bet tā tas nav. Protams, ir nepieciešams zināms līdzsvars, bet, nu, pēdējā laikā uh, visur tiek izmantot tikai soja lobarībā, tradicionālajā lauksaimniecībā, tā tas ir ir 40, 50 līdz pat 80% sojas lobarībā, un tas ir tiešām, eh, nu, nepieņemami runājot par eh, lobarības līdzsvaru. Protams, eh, šeit mm, nav visas aminoskābes nodrošināts šādā veidā. Mēs savā lobarībā izmantojam maz uh, sojas, un tik un tā mums ir labi rezultāti. Uh, svarīgi uh, šīs uh, aminoskābes ir cūkām un mājputniem, bet mēs rodām citas alternatīvas, lai nodrošinātu šīs aminoskābes. Un uh, ja mēs runājam par bioloģisko daudzveidību, par dažādām uh, kultūrām vienā saimniecībā, kas tiek audzēts, tad konstatējam, ka ir mm, mm, vajadzīgs mazāk ķīmijas, mēs varam iztikt bez ķīmijas un ievērojam samazināt šo produktu izmantošanu, ja tiek nodrošināta daudzveidība. Ja, uh, teiksim, ir sēnīšu slimības, uh, laukā eh, izplatās un ir nepieciešams lietot fungicīdus, bet ja ar augu sēku šis eh, sēnīšu attīstības cikls tiek pārauts, tad var eh, gūt ļoti labus rezultātus ar citām metodēm. Un tādēļ ir jāmaina skatījums uz lauksaimniecību, lopkopību, un mums šāda pieredze jau ir gūta vairāku gadu garumā. Nu jā, eh, runa ir arī par eh, darba ieguldījumu, ja teiksim, maina ražošanas metodas, tad izdodas radīt arī jaunas darba vietas, un tādējādi mēs varam palīdzēt risināt arī sociālās problēmas, mainīt situāciju sabiedrībā, risināt arī vietējās problēmas, ja tiek teikts, ka ir nepietiekamas ražas un ka vajag noteikti visu eksportēt, mums varbūt vajadzētu atgūt vietējos tirgus, arī par to būtu jāpadomā. Protams, mēs nevaram pieprasīt, lai visa lauksaimniecība būtu bioloģiskā lauksaimniecība, bet mēs uh, tomēr varam sniegt uh, informāciju par šādu veidu lauksaimniecību, kas ir sevi pierādījusi Un šī informācija varētu palīdzēt arī uh, mainīt lauksaimniecības attīstības virzienu visā Eiropā. Paldies! Es domāju, ka ir svarīgi saprast, kāpēc Eiropas Savienība importē 25 līdz 30 tonnas miljonus tonnas sojas no pasaules tirgus katru gadu. Nu, tā kailā patiesība ir tāda, ka tas veido 60 līdz 70% no visa papildus proteīna, kas tiek izmantota Eiropā šobrīd. Nenoliedzam fakti ir tādi, ka ja, šis, ja šie kuģi ar soju pārtrauktu ierasties Eiropā no, no Dienvidam Amerikas, tad trīs mēnešu laikā nebūtu vispār nevienas cūku fermas, nevienas vistu fermas Eiropas Savienībā, kas varētu turpināt darboties ja šie kuģi vairs nepienāktu, tad trīs mēnešu laikā mēs vienkārši būtu milzīgā ķezā. Nu, tāda ir realitāte. Kāpēc esam tik ļoti atkarīgi no šiem importiem un kāpēc mēs esam pieļāvuši to, ka kļūstam tik atkarīgi visus pēdējos 15, 20 gadus? Kā jau Flanagan kungs norādīja. Atbildu šo jautājumu ir aminoskābju profilā. Sojā ir ļoti daudz sēra aminoskābju. Un sēra aminoskābes ir tās, kas nodara lobarībā. Modernā ģenētika, nu, tā jebkuram modernam cālim, govī un tā tālāk un tā joprojām, ir tāda, ka ir vajadzīgs milzīgs apjoms ar šīm vielām. Jo ir vajadzīgi muskuļi, lai varētu ražot gaļu. Licī, licīns un tāpat arī metanīns eh, piena ražošanai. Un lūk, tas viss ir iespējams tieši sēra aminoskābju dēļ. Un tā ir ļo, tās ir ļoti daudz tieši sojā. Un tāpēc, lai būtu augsta raža ģenētiski labi uh, Eh, saražoti lopi, lai būtu labi broileri, lielopagaļi un tā tālāk. Šos lopus nevar ražot, eh, nevar barot ar zemu proteīnu līmeni augiem. Ne, būs, viņi, protams, pieaugs un būs, bet tas neatbilzīs visa veida modernās lauksaimniecības ekonomikas prognozēm un cerībām. Un sistēma, protams, nav vienkārši attiecīgi demontējama un maināma, jo dzīvnieku ģenētika lielā mēlā, mērā ir saistīta ar to, kā viņi tiek audzēti, kādas ir, eh, nu, kā, kā viņi darbojas. Nu, nevar, piemēram, ar dīzeli darbināt eh, lidmašīnas un tam līdzīgi. Nu, tas ne vienkārši nav iespējams. Un arī mūsdienā šī modernā cūka, modernais, modernā vista prasa zināmu konkrētu lobbarību kur ir augsts proteīna līmenis. Soja šādu līmeni var piedāvāt. Vēl vienīgais, kas varā, vienīgā kultūra, kas varētu to panākt, ir lupīnas. Paldies, Flanagan kungs, ka norādījās uz to. Jā, lupīnās ir ļoti augsts proteīna līmenis, apmēram 40%, un tāpēc tās varētu zināmā mērā konkurēt ar sojas proteīna līmeni. Uh, Sojai ir apmēram 44-47% atkarībā no tā, kādu soju iepērkat. Lupīnās ir apmēram 40% sojas, zirņos pupiņās tikai 25%. Un tāpēc lupīns ir tās, kas varētu konkurēt ar soju. Un tāpēc atsevišķiem, eh, nu, lūk, nu, lopu kaut kādu līmenim ir vajadzīga šāda pārtika. Un tāpēc mēs esam atkarīgi tik lielā mērā no importētās sojas, tāpēc, ka mēs vēlamies zinām kvalitāti mūsu lopos. Uh, gaļā, ko ēdam. Mēs nevaram vienkārši pārtraukt viņus barot ar soju un, nezinu, mest viņu virzienā ar zirņiem un pupiņām. Tas vienkārši tā ne, neko mums nedotu. Ar lupīnām gan to varētu darīt. Tikai pēdējos 10-15 gados ir bijušas dažādas agronomiskas problēmas, kas pār, tika pārvarētas attiecībā uz lupīmām. Un līdz ar to lupīnām m, mm, tagad varētu būt tāda plaša izaugsme. Kāpēc tas tā nav bijis? Nu, tāpēc, ka tikai pēdējos 10-15 gados šīs problēmas, kas saistībā ar lupīnām tika konstatētas, ir pārvarētas. Tātad pavisam nesen. Jautājums par atbalstu, atsaust, atsaistīšanu, piesaistīšanu, jā, ļoti interesantas idejas. Bet nu man vajadzētu paskaidrīt, ka vien, viena no problēmām ar soju Eiropā pavisam konkrēti, un tas ir arī vēsturisks fakts, ir tas, ka soja nepaveicās 92. gadā. Un soju pie, pielika šajā um, Blērhausas nolīgumā kopā ar visiem pārējiem um, gra, rapšiem un tā tālāk. Un tā visa rezultātā radās problēmas. 93. 94. gadā šķiet, man toreiz bija iespēja teikt lauksaimniekiem, lūk, audzējiet soju. Nu, un tad, nu, zemnieka kungs man saka, lūk, uh, bet eh, rapši ir daudzreiz izdevīgāki subsīdiju ziņā, tāpat arī zirņi un pupiņas, tie ir saistīti lūk ar šo visu proteīnu režīmu un tā tālāk, bet soja tika ielikt pie, pievienota kopā šiem, ar šiem eļas augiem. Un tā rezultātā nevarēja šeit, Eiropā, sākt kā kultūru kultivēt soju plašos apmēros, kamēr vien šī cena bija tik zema. Tikai pēdējos septiņos, astoņos gados soja ir kļuvusi par ekonomiski pievilcīgu kultūru Eiropas lauksemniekiem. Pirms tam viņiem vienkārši nebija vērts to audzēt, neko par to nemaksāja. Un tad nu jautājums ir tāds, ko darīt tagad? kā, šo, kā sakārtot šo absurdu atkarību, nu, ka mums trīs mēneši faktiski ir doti, lai eh, nu, importu pārtraukumu gadījumā izvairītos no katastrofas. Nu, ķīnieši, protams, turpmākajos piecos gados vispār būs gatavi vēl vairāk eh, tonām sojas importēt, viņiem tā ir vajadzīga. Mums jāsaprot, ka faktiski jau limits vēl nav aizsniegts, problēma vēl nav samilzus visā tās pilnībā, un tāpēc mums vajadzētu rīkoties jau šobrīd, negaidot, kamēr tā būs pārāk liela. Kā samazināt šo atkarību? Es esmu pētījis daudzus un dažādus scenārijus un idejas. Manuprāt, vis tāda atbilstīgākā ideja Eiropai, nu, aizmirsīsim ģenētiski modificētos organismus. E, šī reālā problēma ir nevis ģēmo, bet atkarība. Kā to, kā aizstāt šos importējumos apjoms, un te ir vajadzīga integrēta proteīna politika Eiropā. Lūk, kas ir vajadzīgs - integrēta politika tāda politika, kurā ir iestrādāti visi šie pākšaugi jautājumi, lupīna, soja, zirņi, pupiņas, trīs tādas kaut kādas pakāpes, ja, kas tad šai politikā atspoguļotos. Jo, ja mēs visu šīs kultūras tad integrētu kopīgiem spēkiem un mēs to darītu pareizi, tad mēs varētu samazināt šo atkarību no importa, no sojas importa. Tātad atbildot uz jūsu jautājumu, kā samazināt atkarību kā pāriet uz proteīnu neatkarību šeit Eiropā, atbilde ir integrēta politika. Mums ir vajadzīgs, lai pākšaugi tiek atzīti kā svarīgi, ka katrs ar savu devumu kopējā proteīna līmenī. Nu, lūk, lupīnu un Eiropā audzētā soja arī attiecīgi pēc spēlēlom. Un to varam darīt tad, ja mēs vienkārši atzinam, atzīstam, ka visiem šiem trijām daļām ir kaut kāds viens kopsaucējs šis oglekļa kredītu modelis, manuprāt, ir tas, ko varētu izmantot. Jo ir vajadzīgi divi dabasgāzes litri, lai trīs kilogramus uh, eh, mēslojuma sagatavotu. Viens ton, viena tona šī nitrātos mēslojuma, mm, tam ir vajadzīgs nenormāls daudzums dabasgāzes tikai, lai saražotu mēslojumu vien, vienam hektāram sojas vai lupīnu, būtu vajadzība 200 kg uz hektāru. Tātad tas nozīmē, ka 90 dīzeļu litru analogs. Un tas ir nu, labākais enerģijas līdzsvarīgi aprēķins un veids, kādā izmantot nodokļu maksātāju naudu. Mēs šobrīd atbalstām nepareizās kultūras, ja vēlamies glābt pasauli un veicināt pa, proteīnu izmantošanu, nu, tad vajadzētu izmantot šo oglekļa daļu. Tādā veidā mēs nonāksim pie integrētas politikas. Jo ja visas šīs trīs kultūru grupas varētu tikt audzētas ar vienu uh,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 Tas ir tāpat kā ar budžetu, līdzīgi varam paralēlas eh, vilkt. Mēs visu laiku gribam, nu tā tad ekonomēt, bet, kad kaut kas ir jāpērk, varbūt arī aizmirstam šos taupības pasākumus. Un, uh, jāsaka, ka tas, ko mēs pieņemam, eh, nu, lēmumi praksē atšķiras no mūsu teorētiskajiem apsvērumiem. Ir ļoti jauki, ka šodien mums bija iespēja iesaistīties tik eh, pamatīgās diskusijās un Domājot par KLP nākotni, arī noteikti ir jārunā par šo sektoru. Būtu ļoti jauki, ja jūs varētu arī mums atsūtīt šo to rakstiskā veidā, jo tas mūsu tālākajā darbā neapšaubām noderēs. Paldies visiem ekspertiem, viesiem, deputātiem, komisijas pārstāvjiem par šīm tik ļoti saistošajām diskusijām. Augu proteīniem ir eh, ļoti svarīga loma, lai varētu izveidot eh, sabalansētu pārtiks ražošanas un lauksaimniecības sistēmu Eiropā, balstoties uz biodaudzveidību un mm, taupīgu, prātīgu, pieejamo resursu izmantošanu. Jā, it sevišķi runājot par proteīniem, kas mums ir pieejami. Uh, Tādēļ ir jābūt ļoti daudzveidīgai pieejai. Dāmas un kungi, jūs jau teicāt, ka tas nozīmētu labu, nu, tādu atspērienu punktu attīstībai nākotnē. Paldies! Paldies ekspertiem! Mūsu darbkārtībā ir palicis vēl viens jautājums Ja jūs tas interesē, jūs varat palikt zālē, nu, ja nē, dodieties prom. Bet gribu pateikt visiem, kas uh, bija klāt šī punkta izskatīšanā. Un tagad. Par trilogiem. Ir notikušas septiņas tikšanās Nīderlandes prezidentūras laikā. Pēdējā notika 16. jūnijā. Trialogi vēl nav noslēgušies, līdz ar to tie turpināsies Slovākijas prezidentūras laikā. Ir ļoti jauki, ka Slovākijas prezidentūras pārstāvji jau pie mums ir ieradušies. Gribētu iedot vārdu referentam. Hoislinka kungam, lai viņš mums pastāstītu par to, kas tad ir noticis pēdējos trialogos. Runājot par eh, organisko ražošanu un, un bioproduktu mārķēšanu. Hoislinkungs, lūdzu. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben Paldies, kā jau jūs minējāt, priekšsēdētāji kungs, mēs noslēdzām pagājušu nedēļu devīto trialogu un gribu patiešām pateikties uh, Holandes uh, prezidentūrai par sasniegto progresu, jo tas nebija tik vienkārši. Bioloģiskā ražošana, bioloģiskā marķēšana nav tas uh, vieglākais temats un Mums arī daudzi pārmet, nu kādēļ jūs beidzot nesat to visu atrisinājuši, kādēļ nesat darbu pabeiguši. Tas prasīja pietiekam daudz laika, bet uh, Nīderlandes prezidentūras laikā mēs esam pavirzījušies uh, tādu pamatīgu soli uz priekšu. Nu, viena saka, ka viņi vēlas vairāk, citi saka, ka vēlas mazāk, bet es gribēju katrā ziņā pateikties komisijai, kas pēdējo nedēļu laikā izstrādāja daudzus kompromisus, tā kā mēs varējām vienoties par eh, mūsu mērķiem, kritērijiem, eh, prioritātēm. Nu, tas viss tika nokārtots un pēdējā trialoga laikā un arī iepriekšējos trialogos runājām ļoti daudz par kontrolēm. Uh, Arī tur bija uh, diezgan sarežģīti rast uh, kompromisu jau sākumā, jo viedokļi bija nu, diezgan pretēji, un galu galā mēs varējām atrast uh, visai veiksmīgi kompromisu par tik sarežģītu punktu, un parlaments patiešām ir gandarīts uh, ar sasniegto. Uh, Jo mēs kā parlaments vēlējāmies, lai kontrolas notiktu katru gadu, nu tādas klātesošas kontrolas, fiziskas kontrolas. Un uh, padome gribēja eh, šeit, eh, piemēram, atkāpes ieviest, šādas iespējas ir paredzētas, bet uh, Eh, ņemot vērā ļoti stingrus kritērijus, kad, piemēram, mēs uzņēmumu uzskatām par drošu, un tad, nu, ir iespējams eh, kontroli veikt reiz divos gados. Tas bija pietiekami veiksmīgs kompromiss, un kontroles Vai tās vajag iepriekš, vai par tām vajag informēt? Šīs lielās ikgada kontrolas, sākumā kontrolas, nu, ir plānots neizziņot līdz šim, bet, nu, tad eh, ir iespējami arī izņēmumi. Un, jā, šāda fiziska igada kontrole uzņēmumos ir svarīga, ir jābūt arī riska kontrolē, ņemot vērā arī, nu, to, kāds ir šis uzņēmums, cik uzticams un drošs. Un NV komitejā mēs vienojāmies Jā, mums NV komitejā bija citas pilnvaras, proti, ka ir jāapskata arī kontrols regula un ekoloģiskais sektors attiecas, tātad sasaucas ar vispārīgo kontroļu regulu, un mēs uzskatījām, ka tam ir jātiek iekļautam eko regulā, un šeit ir palicis tikai viens izņēmums. Un viens jautājums, par ko vēl neizdevās vienoties pēdējā trialogā, bija eh, viens no jūtīgākajiem jautājumiem, proti, kā nākotnē cīnīties pret piesārņojumiem. Mēs eh, varējām eh, nonākt pie secinājuma, ka preventīvie pasākumi ir ļoti svarīgi visiem ekoloģiskajiem ražotājiem Tātad katram nākotnē vajag parūpēties par to, lai nepieļautu piesārņojumu, lai būtu augsts atbildības līmenis un nākamajā trialogā mēs runāsim par konkrētiem pasākumiem, kur ir jāievieš, ja tomēr piesārņojums tiek konstatēts un jāsaka, ka dalību valstīm ir jāuzņemas uh, atbildība šos ekoloģiskās saimniecības aizsargāt pēc iespējas uh, aktīvāk. Un dalību valstīm ir uh, arī, uh, protams, jāmēģina visiem spēkiem šādus piesārņojumu iespējas novērst. Un, jā, es domāju, ka Slovākijas prezidentūra tagad varēs strādāt pie nākamā punkta un ceru, ka mēs arī varēsim pavirzīties uz priekšu. Parlaments uzskata e, daudzas e, iekļautās normas ir jāiekļauj ietvar regulā un e, te nevajag strīdēties par īstenojošiem un deleģējušiem aktiem, bet padome nav vienas prāts, tā ir no pozīcijas par daudziem jautājumiem. Mēs vēlamies sasniegt progresu, runājot arī par eh, sēklām, ekoloģiskajās saimniecībās gribam, lai tas ir atrunāts šajā regulā, tāpat kā dzīvnieku labturība. Un tad mums ar Slovākijas prezidentu vajadzēs par to mēģināt vienoties. Jāsaka, ka gan, lai gan mēs tā uz priekšu virzāmies visai gausi, tomēr soļi ir spērti un nu, ceru, ka nākamās prezidentūras laikā arī šo darbu varēsim noslēgt. Paldies! So, Pan poseł Ferą. Kungs. Par šo jautājumu mēs uh, konstatējām uz vietām, uh, situācija ir tāda, ka nav īstas skaidrības, ir tāda uh, nav caurskatām šīs sarunas, lauksaimnieku skar krīze, viņi cenšas diversificēt ražošanu, pāriet uz bioloģisko lauksaimniecību, un ir nepieciešams viņiem investīcijas, bet bioloģiskā lauksaimniecībā konstatējam, ka šie noteikumi neatiec vienlīdzīgi uz visām valstīm. Daudzi lauksaimnieki cenšas diversificēt ražošanu, Eiropas komisija viņus diemžēl neatbalsta, un viņi būtībā ir pamesti uh, likteņa varā, viņi paši, viņiem pašiem jātiek galā ar konversiju. Un es domāju, ka mums tieši otrādi būtu jāatbalsta šī ražošana, lai lauksamnieki varētu pāriet uz bioloģisko ražošanu. Paldies! Pan posūl Jakovičs. Jakovečko. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gari nerunāšu. Es uh, neesmu tik optimistiski noskaņots kā Hoizlinga kungs, uh, kurš teica, ka ir spērts lielis solis uz priekšu Niderlandes prezidentūras laikā. Uh, Es uh, gan drīzāk uzskatu, ka mūsu virzību uz priekšu notika ļoti lēni, un pat ja Ziemassvētkos izdevās panākt kaut kādu progresu, tad es eh, nu, ceru, ka eh, Slovākijas prezidentūras laikā varētu panākt vairāk, bet man tomēr ir lielas šaubas, un es gribu teikt, pat ja mums izdotos kaut ko panākt, tad es gribētu jautāt, cik eh, jaunus kvalitatīvus uh, Uh, tiesību aktus mums izdosies uh, pieņemt. Atkal būs kaut kādi kosmētiski pasākumi, jau gadiem ilgi mēs esam strādājuši, un es baidos, ka šie uh, grozījumi būs minimāli. Protams, labi, ka kontrolas pasākumi ir uzsākti, nu kaut kas notiek šajā jomā, bet Eh, raugoties kopumā, man tiešām ir lielas šaubas par eh, gala rezultāta kvalitāti. Andrie kungs, paldies priekšsēdētāji. Nu, nebija paredzējis runāt, bet, nu, Ferāna kungs man rosināja runāt. Nu, šajā jautājumā jautājumā. Nu, nu, nav pamats uh, runām par kaut kādiem tumšiem darījumiem starp bērnu referentiem. Nu, tā tas nav. Es gribētu pateikties Hoizlīn kungam par to, ka viņš uh, mūs uh, informēja par uh, to, kas ir panākts, un gribēju arī pateikties komisijai, jo šis jautājums nav vienkārši, tas ir ļoti tehnisks Un būtībā šeit ir runa par bioloģiskās lauksaimniecības regulas grozījumiem. Tā tad jau pastāv šī regula, un to mēs tagad pārstrādājam. Un nebija jēga īpaši pātrināt sarunas. Uh, bet eh, gribu teikt, ka mēs esam tomēr panākuši progresu tādā jomā kā diversifikācija un kontrole, jo tas ir svarīgs elements eh, sarunu procesā par bioloģiskās eh, lauksaimniecības regulu. Un runa ir uh, ne tikai par Eiropas Savienības tirgu, bet arī par uh, transatlantijas tirgu, par eksporta iespējām. Un mums vēl ir uh, jānosaka sliekšņi šajā jomā. Un jāsaka, šeit ir milzīgi izaicinājumi, jo būtībā šī e, bioloģiskā lauksaimniecība, šī regula ietekmē visu pārējo lauksaimniecību. Un šis jautājums ir ļoti sarežģīts un tādēļ nevar citādi rīkoties. Runa ir par Eiropas lauksaimniecību, tās nākotni un sadarbību ar noteiktām trešajām valstīm kolēģi, šī nav paredzēts mums šo jautājumu apspriest, nav paredzētas diskusijas. Un tagad vārds Agilērs kundzei, tikai viena minūte jūs rīcībā. Nu, man ir tāds viens konkrēts jautājums. Vai ir panākta vienošanās par sliekšņiem šajās sarunās? Hoislinga kungs, vārds jums, bet nu no arī ļoti īsu, lūdzu, burtiski minūti. Ja, Sie kennen ja die, die Jūs jau zinat, ko ir paveicis parlaments, un mēs ar padomi nesam, nu mums nav pārāk liela viedokļa atšķirība, mēs negribējam kaut kādus jaunus sliekšņus te noteikt. Uh, Mēs vēlējāmies arī vienkārši spēcināt eh, preventīvos pasākumus, lai sektors uzņemas lielāku atbildības dēļu. Un jāsaka, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā ir daudz eh, svarīgu aspektu. Mums tas viss ir jāapkopo, ir jādomā par dzīvnieku aizsardzību, ekoloģiju un tā tālāk. Bet, kā jau teicu, tas nav vienkārši. Es te uh, nekad neesmu domājis, ka tas būs pārāk vienkārši. Un, dargais kolēģi no liberāļiem, es domāju, ka mēs patiešām varam šeit kaut ko panākt, un es uzskatu, ka jaunā prezidentūra jau ir mēģinājusi šo jautājumu pietiekami labi iztirzāt. Nu, mēs nesākam te visu pie baltas lapas, un mēs noteikti varam būt arī tiešām cerību pilni.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 vienu brīdi pastāvēja nu, tādi draudi, ka šī regula tiks atsaukta, bet tagad ir sasniegts progress, ir rasti labāki risinājumi. Nu, varbūt mēs varētu lūgt, lai uh, mums sniedz uh, tādu lakonisku informāciju pa ēpastu, jo mēs saņemam ļoti daudz uh, jautājumu par, š, par šo jomu. Um Tā kā Hoislīga kungs lūdzu sniedziet šo informāciju mums. Šorīt mums notika koordinātora sanāksme, informācija par to jums ir izsūtīta. Tā kā nekādu jautājumu nav, tad varam pāriet pie nākamā punkta. Tas ir dažādi jautājumi. Neviens arī nevēlas par to runāt, un mūsu nākamā sanāksme notiks līdz ar to 13. jūlijā, kad mums būs tas gods uzklausīt lauksaimniecības ministru padomes priekšsēdētāju, Slovākijas lauksaimniecības ministru. Un tā arī būs mūsu pēdējā sanāksme pirms vasaras atvaļinājuma. Tā kā tiekamies 13. jūlijā. Nu, redzēsim, kas notiks lauksaimniecības padomē Luksemburgā jo mums ir lielas cerības uh, saistībā ar pie uh,